Mes chers collègues! Godātie kolēģi! Ja esat ieradušies, sāksim darbu. Nu, pēcpusdienā, protams, darbu mm, parasti grūtāk atsā, atsākt, ne? Grapīnīkons, jūs man piekrītat, vai ne? Nu, labi. Bet ļoti interesants eh, šīs pēcpusdienas darba grafiks. Iesākumā Sāksim to visu ar Lungrēna kunga ziļojumu, ziņojumu par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un vadītāju apliecībām. Lundgren kungs došu jums vārdu, pēc tam, protams, došu vārdu arī ēnu referentiem un komisijas pārstāvim. Vai komisijas pārstāvi ir klāt? Ieradušies? Nu, un, protams, pats pašlabāk atstāsim uz beigām ekonomikas un sociālo lietu komitejas eh, pārstāvis izteiksies arī. Monsieur Lundgren. Lundgren kungs, uz priekšu. Thank you very much. Lies paldies priekšādātāji. Nu, šis ir pirmais ziņojums, ko gatavoju. visdrīzāk eh, droši vien pēc vakardienas šarādas spriežot arī pēdējais. Viss tika sadalīts starp lielajām grupām un mazajām grupām palika tikai drupačiņas, nu nekas interesants katrā ziņā, bet nu, varbūt vismaz pie šī ziņām strādājot mums izdosies sadarbība. Tas ir priekšlikums direktīvai par vadītāju apliecībām un šoferu apmācību atsevišķiem uh, transporta līdzekļiem. Vēlos turklāt arī teikt, ka ļoti atzinīgi un vērtēju un atbalstu komisijas priekšlikumu direktīvas mērķis ir pacelt standartus jaunu šoferu vidū un uzturēt un uzlabot profesionālās prasmes smago automašīnu un autobusu šoferiem. Direktīvas mērķis pavisam konkrēti ir palielināt šoferu zināšanas par riskiem, ar mērķi tos samazināt un uzlabot ceļu satiksmes drošību. Turklāt direktīva arī paredz standartus profesionālajām prasmēm, lai pārliecinātos, ka pastāv godīga konkurence visā Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka ar priekšlikumu to arī izdosies panākt, un tāpēc neierosinu pārāk daudz izmaiņu. Tomēr ir pāris tādas lietas, kas, manuprāt, komisija ir palapagā vienkārši nu, paslīdējušas garām. Pirmām kārtām e, vēlos e, atsaukties uz tādu sistēmu, kā ar Zviedrijā uz darbu pamatot apmācība. Ap, vadītāja apliecības iegūšanas laikā jaunais šofers e, darbojas pieredzējuši kolēģi pavadībā, un tādā veidā šī pieredze ļauj apgūt ļoti daudz praktisku lietu, ko faktiski skolā vai kursos iemācīties nevar. Turklāt vajadzētu paredzēt arī atbilstīgas eh, noteikumus alternatīvu degvielu transporta līdzekļiem, piemēram, kas varētu tikt iekļauti B vadītāju apliecībā. Un tāpat arī varētu būt tā, ka, piemēram, kaut kāda veida piegādes spēku posms var pilsētā tik noslēgts ar elektriskiem automobīļiem. Uh, pat nelielā, nelielais pieaugums masā, protams, lielākoties saistīta ar šo alternatīvo degvielas sistēmu, nu, piemēram, baterijām, kas var vairāk uh, Tāpat ierosinu, ka šoferiem vajadzētu būt zināšanām un izpratnē par to, kā plānot un sagatavot uh, ceļojumu anormālos uh, dabas apstākļos, piemēram, eh, lielā lietu uz salā vai saulē. Tie, kas, piemēram, brauc Eiropas ziemļos vai Alpu reģionos, viņiem jāzina, kā uzlikt automašīnai sniega ķēdes. Uh, Diemžēl Zviedrijam pārāk, pārāk bieži piedzīvojam situācijas, kad tas tā nav. Un tas ir kaut kas tāds, ko pavisam viegli var 30 minūtēs apgūt uh, klases telpā. Es tāpat ierosinu arī reģistru uh, sistēmu, pamatojoties uz esošajiem nacionālajiem reģistriem. Tādā veidā kompetentās nacionālās varas iestādes saņems iespēju iegūt informāciju par personas kvalifikāciju eh, no ceļu satiksmes kontrolēm dažādu izmeklēšanu gadījumā. Tas turklāt būtu liederīgi arī cīņā pret viltotu apliecību biznesu, kas ir arvien pieaugoša problēma. Pārējie man grozījumi lielākoties ir precizējumi. Komisijas priekšlikums tiešām ir reizēm visai neskaidrs vairākās jomās jomās, un tas var novest pie dažādas interpretācijas atšķirīgās dalībvalstīs. Paldies! Lies paldies, Lundgren kungs! Tālāk došu vārdu ēnu referentiem. Lukačievskas kundze no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, pateikt pateikties uh, referentam. Uh, viņš ir ļoti labi uh, uzskaitījis to, kādas ir vadzī, uh, vajadzības uh, smago automašīnu vadītājiem un apmācībai. Un es gribētu teikt, ka uh, direktīvas mērķis ir, ar, tā ir tāds īpašs raksturs, tā ir vērstu, lai um, uzlabotu modernu transporta līdzekļu vadīšanu, lai padarītu šo profesiju pievilcīgāku eh, jaunajai paudzei, bet uh, ir atšķirīgas situācija dažādās dalību valstīs. Un, uh, Nu, jāsaka, ka ēnu referentu uh, diskusijās mēs runājām e, par 3,5 uh, e, tonu transporta līdzekļiem, uh, kas nebūtu iekļaujami aptvērumā, kā arī ar akumulā, elektroakumulatoriem darbināmām automašīnām, bet šādu automašīnu lielāka, iz, plašāka izmantošana Mm, stimulētu CO2 izmešu samazināšanu. Un eh, vajadzētu izņemt no šīs direktīvas eh, aptvēruma eh, noteiktas personas, tad, kad ir runa par praksi, profesionālo praksi, mm, kad vai nu pasniedzējs vai vienkārši pieredzējušāks eh, kolēģis atrodas vienlaicīgi ar apmācāmo mm, automašīnas kabīnē. Vēlos uzsvērt to, eh, ka eh, šīs te grūtības, kas ir saistītas ar mm, ekstrēmiem laika apstākļiem, tie nav raksturīgi tikai Ziemeļa Eiropai. Arī Eiropas dienvidos un citur šādi eh, laika apstākļi ir eh, sastopami. Kas attiec uz apmācību, eh, jūs atzīmējāt praktiskās apmācības nozīmi. Bet, kas attiec uz noteiktu stundu skaitu un noteiktas teorijas apgūšanas nepieciešamību, kā arī uz uh, e mm, apmācības attīstīšana arī tas ir ļoti svarīgi, jo tas, e, tas ļautu e, popularizēt e, šo te profesiju, ja būtu iespējams izmantot te apmācību šajā jomā. Nu, tā saucamās uh, praktiskās zināšanas, kas nav stingri teorētiskas, uh, būtu jānodrošina, lai jauni cilvēki varētu apgūt šo te, mm, šīs te iemaņas attiecīgi organizētā mācību procesā. Bet es šeit gribētu atzīmēt to, ka darba strādājošo grupu pa mm, cilvēkiem, kas ir uh, vecāki uh, par uh, eh, 50 gadiem, mm, tiem iespējams, ka būtu nepieciešams uh, citādāks apmācības stundu skaits un arī uh, apmācību dienu skaits. Uh, tālāk runājot par citiem transporta līdzekļiem, piemēram, lauksaimniecības tehniku, uh, Mm, kas tiek, un tehnika, kas tiek izmantoti citās ekonomikas nozarēs, te es gribētu jautāt komisijai, vai, nu, šeit nebūtu vietā. Mm, is izslēgt ne tikai uh, noteiktus uzņē, noteiktu raksturu uzņēmumu uh, transporta līdzekļus, bet arī uh, tos transporta līdzekļus, kas uh, neveic uh, tālākus pārbraucienus pār 100 kilometriem. Ņemot vērā mm, jauno, jaunās uh, realitātes DD1 autovadītāju kategorijas, kas ir domāts transporta līdzekļiem, kā autobusi un transporta līdzekļi, kas garāk par astoņiem metriem un kas pārvadā vairāk par uh, 17 pasažieriem. Tad jautājums. Uh, 18 metri, 8 metrīgos autobusos parasti 22 uh, pasažieru vietas, vai jūs esat uh, Mm, konstatēja šo problēmu. Jo jāņem vērā tas, ka šie autovadītāji e, ir atbildīgi arī par pasažieriem, kurus pārvadāv līdz ar to apmācībās e, runājot par uh, satiksmes, ceļu satiksmes drošības nodrošināšanu un noteikto stundu skaitu, kas ir veltītas riska pārvaldīšanai, riska izvērtēšanai. Bez tam ir jābeidz apmācība arī uh, agresivitātes novēršanai, piedaloties ceļu satiksmē, bet ne tikai tas ir arī tādas problēmas, kā piemēram mobilā telefona iz, neatbilstoša izmantošana, kas var apdraudēt drošību un. Un, protams, svarīgi ir arī tas, ko uh, lem šajā sakarā padome. Vispār priekšlikums kā tāds mu, visumā runājot ir labs. Un mūsu partijas grupas vārdā, protams, mēs, mēs iesniegsim konkrētus grozījumu priekšlikumus, bet vispār mūsu prāt tas uzlabos apmācības kvalitāti. Grapīnī kundze. Paldies! Esmu ļoti optimistiski noskaņot par šo ziņojumu divu iemeslu dēļ. Vispirms, jāatzīst, ka komisija ir izvērtējusi eh, direktīvas īstenošanu eh, pēc tam, ka tā tik vien 2003. gadā. Eh, un ir secinājusi, ka ar īstenošanu ir virkni problēmu. Ir, protams, labi, ka mēs kaut kādas lietas cenšamies noskaidrot. No vienas puses mums ir juridiskā netrošība, neskaidrība par izņēmumu noteikšanu. Uh, autovadītājiem ir grūti panākt uh, savu certifikātu atzīšanu, tālāk arī vecuma jautājumu rada problēmas. Kolēģi no EPP atzīmēja, ka Lungrēna kungs ir speciālists savā jomā. Un e, mūsu sanāksmi laikā, tiekoties ar ēnu referentiem, pastāv risks, ka cilvēks, kas nāk no nozāres, būs pārāk subjektīvs un uh, mēģinās novirzīt līdzsvaru uh, tādā virzienā, kas radīs papildus grūtības. Man ir jautājums komisijai, jautājums arī referentam. Kā jums šķiet, vai mums ir jāpievēršas nekomerciālajam transportam? Mums, man, man šķiet, ka vajag, bet es gribu arī skaidrojumu no jums, jo ir situācijas, ka vienā dalībvalstī valstī Noteikti pārvadājumi tiek uzskatīti par nekomerciāliem, eh, bet citās valstīs nē. Tāpēc šī mums prāt ir laba iespēja, lai viestu šeit skaidrību. No otras puses, nu, mums ir ļoti atšķirīgas procedūras dažādās dalību valstīs ja eh, piemērojot 95. Eh, kodu, daži to raksta atļaujā, citi kvalifikācijas apliecībā, citi uz eh, abām, vajadzētu kaut kādu vienotu pieeju attiecībā uz šo šī koda atzīmi, jo tas būtībā parāda, ka pastāv atbilstība apmācības prasībām. Līdz ar to ir virkne lietu, eh, kas mums ir vēl jānoskaidro, to pārnāsim ar referentu. Nekad neesmu sapratusi trešo un ceturto grozījumu attiecībā uz aptvērumu, jo Nespratu, kāpēc 12. grozījumā referents vēlas eh, noteikt jaunu izņēmumu. No vienas puses viņš vēlas atbrīvoties no izņēmuma, no otras puses viņi Eh, liek priekšā citu. Nu, varbūt, ka tagad nav uh, īstais brīdis iegrim detaļās, bet uh, ir dažas lietas, ko mūsu gruptā īsti nesaprot. Mēs uh, cerām, ka caur šo ziņojumu mēs panāksim kvalifikācijas un apmācības normu prasību harmonizēšanu. Un es ceru, ka mēs panāksim skaidru pozīciju attiecībā uz definīcijām. Tieši tas, ko es sacīju par uh, nekomerciālo transportu. Mums arī jārunā par 452 eh, tūkstošiem kilogramu, runājot par drošības aspektiem kravu pārvadājumos. Bet šobrīd man interesē arī komisijas teiktais. Iespējams, ka uh, Ehm, arī referentam būs kas eh, papildu sakāms, jo viņš gal galā ir speciālists. Merci, Madame la Présidente. Euh, również chciałbym podziękować posłowi e, Lundgrenowi za przygotowanie. Paldies, vēlētos pateikties Lundgren kungam par eh, šo te ziņojuma eh, projektu, un mēs atbalstām tā um, virzību. Protams, ir lietas, kas ir jāprecizē, jāparunā par izņēmiem, kas attiecas uz apmācību, un, protams, arī drošības jautājumi šeit ir ļoti svarīgi. Un man ir daži jautājumi šajā sakarā. Vispirms, digitālie instrumenti, e-apmācība E-apmācības e, e, plaša izmantošana tomēr noved pie dažiem, daudziem jautājumiem. Īpaši runājot par kvalifikācijas celšanas e, iespējām un to, cik obligāts raksturs būtu šādai apmācībai. Šāda apmācība nebeidzas ar mm, eksāmenu un nav iespējams pārbaudīt apgūtās zināšanas. bet tam ir liela nozīme, ja šāda apmācība tiek vienlīdz atzīta visās eh, dalībvalstīm. Tas dalībvalstīs tas ļautu samazināt eh, izmaksas, kā arī palielināt pieejamību attiecīgai izglītībai, bet svarīgi ir apmācīt eh, vadītāju un skatīties, kā viņš uzvedīsies reālā situācijā uz ceļa. Tas pirmkārt. Otrkārt, termiņš, kurā direktīvā jāstājas spēkā. Tur ir noteikts, ka nacionālajiem atbildīgajām iestādēm ir jāizstrādā un jāizsniedz noteiktas formas vadītāja apliecība, bet visas valstis to nedara. Mūsu prāt 18 mēnešu termiņš ir neatbilstoši, to vajadzētu aizstāt ar 24 mēnešiem. Cerams, ka izdosies izstrādāt kompromisu un vienosies arī par šo jautājumu, kā arī par citiem un esam iesnieguši arī vairākus grozījumus. Jā, nu, paldies, ka izteicāties nedaudz arī franciski. Paldies. Valoración positiva de esta. Bilbao kundze. E, Jāsaka, ka abas direktīvas 2013, eh, 2016 abām bija viens mērķis uzlabot eh, kvalifikāciju un iemaņas profesionāliem autovadītājiem, un šie ļoti svarīgi jautājumi, pie kuriem ir jāstrādā. Mēs piekrītam arī pašam priekšlikumam un vajadzībai nodrošināt to, ka mm, apmācību procesā mēs uh, aptveram arī ceļu satiksmes drošību. Un uh, mēs arī citās programmās esam šādu pieeju atbalstījuši. Tā ir ārkārtīgi svarīga šīs apmācības daļa. Ir jānodrošina arī, lai šī apmācība būtu uh, adaptēta uh, tām vajadzībām, kādas autovadītājiem ir. Bez tam būtu nepieciešama arī elastīgiem attiecībā uz jauno tehnoloģiju, uz informācijas tehnoloģiju izmantošanu. Tas viss, protams, ir iespējams. Nu, jo gal galā mums jau te nebūs uh, mums jau uh, grā, jā, jā, jāiegūst zinātniskas grāts vai, vai maģistra vai bakalaura, un eh, tāpat laikā mēs varam piemēroties jauno tehnoloģiju pie, izmantošanai. Eh, runājot par izņēmumiem, arī par tiem būs jāpieņem attiecīgs lēmums. Tālāk saskaņošana eh, tas nāktu par labu Eiropai kopumā. Es vēlētos pateikties referentam par ziņojumu. Es nesaprotu trešo un ceturto grozījumu tādā nozīmē, ka ja komisijai ir dokuments un viņiem būtu laiks tajā ieskatīties, es gribētu viņu viedokli. Un atsauce uz savstarpēju atzīšanu. Pie tā ir jāturpina strādāt, jo Tas nodrošina tiesisko paļāvību. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs būtu parādā visam transporta sektoram tajā strā, strādājošiem. Dalundas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šie priekšlikumi ir daļa no ES likumdošanas uh, kas regulē profesionālo autobusu un smago automašīnu vadītāju apmācību. Jā, tas attiec ir uz apmācību pārvadājot bīstamās kravas un atpūtas periodi. Nu, tas viss ir domāts tādēļ, lai samazinātu nelēmas gadījumus uz ceļiem un navas gadījumus uz ceļa, un vien no, viens no instrumentiem, kā to panākt, ir drošības uzlabošana un apmācības uzlabošana. Un es vēlējos pievērsties tieši drošības aspektiem jaunu autovadītāju izglītības standartiem ir jābūt ļoti augstiem drošības jomā un ir jāuztur standarti tiem, kuri jau ir profesionāli autovadītāji. Tādēļ mēs apsveicam komisijas priekšlikumu. Komisija arī Uh, piedāvā savā priekšlikumā nodrošināt periodisku apmācību, kā arī apmācību uh, ekoloģiskā braukšanā. Tas nāk pa labu gan videi, gan jūsu naudas makam. Tālāk skaidrs normas, kas noteiktu uh, harmonizētus normas visā Eiropā, labākas zināšanas, un uh, zināšanas par drošības jautājumiem novadīs pie situācijas ar mazāk negadījumiem. Paldies! Paldies! Tālāk nākšais Krāmerkungs. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze! Nu, diez daudz, kas jau tika uh, pateikts. Bet, e, jā, nu, e, mēs e, privātajām automašīnām esam noregulējuši autovadītāju apliecības un esam tās harmonizējuši, bet tā tas nav noticis ar smago automašīnu dokumen, vadītāju dokumentiem, kas attiecas uz izņēmumiem. Uh, Ja mēs runājam par šo te paaugstināšanu 3,5 līdz 4,2, 4,27 tonām, tam ir savs e, pamatojums. Jo te mēs runājam par to, ka ir jānosaka izņēmumi konti e, tātad pilnīgi konkrētiem transporta līdzekļiem, piemēram, tādiem, e, uz kuriem tiek izmantots akumulātoru baterijas, kas paaugstina šī transporta līdzekļa svaru, jo tas ir smagāks. Uh, Un es jau gada sākumā uzdevām jautājumu par to, un līdz šim nesam saņēmuši nekādu atbildi. Un es tiešām labprāt gribētu zināt, kāda ir komisijas nostāja šī konkrētajā situācijā. Paldies! Paldies, Krāmerkungs! Tālāk došu vārdu ekonomikas un sociālo lietu komiteju pārs, komitejas pārstāvim, lūdzu. Nu, 3-4 minūtes jums reakcijai. Ja, dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Uh, uh, het advies. Liels paldies priekšsēdētāji. Šis komise, komitejas atzinums par komisijas priekšliku tika pieņemts uh, 25. maijā vienprātīgi. Līdz ar to esmu pārliecināts, ka arī referents varēs ietvert savā ziņojumā mūsu atzinumā piedāvāto informāciju. Nav nekāds pārsteigums, ka referents lielā mērā, protams, ar mums ir vienas prāts par dažādiem jautājumiem runājot. Arī mēs savā komitejā krietni strādājam kopā ar pilsonisko sabiedrību, uzklausām viņa domas, NVO tāpat ir pauduši savu viedokli. Un tāpēc visas šīs praktiskās problēmas, es domāju, ir noklātas mūsu atzinumā. Mēs atbalstam arī lielāko daļu no tā, kas iekļauts komisijas priekšlikumā. Tas tiešām ir ļoti līdzsvarots. Mums ir vajadzīga tāda sistēma, kurai nav nekādu apiešanas variantu attiecībā uz vadītāju apliecībām, profesionālo prasmu certifikātiem un tam līdzīgi, lai nebūtu nekādu viltotu dokumentu, un līdz ar to sistēmā mēs krietni lielākā mērā varētu uzticēties par datu bāzi, runājot tā, kā tas tika pieminēts. Nu, tas ir kaut kas tāds, kas mums arī šķiet visai atzinīgi vērtējums, to mēs atbalstītu. Tāpat arī vēlamies piedāvāt, zinām, elastību. Savukārt, nu, vēl pāris citu elementu. Gribu vērst jūs uzmanību šo konkrēto punktu. Pirkne izņēmumu ir paredzēti šai dokumentā. Ja sekojat līdz reģionu komitejas teiktajiem par bīstamu preču pārvadāšanu, tad jāsaka, tas nav, nebūtu jāskata kā izņēmums. Es domāju, ka ir visai bīstami tā rīkoties. Es gribētu aicināt parlamentu pieturēties pie savas nostājas arī trialogā, tā lai šis izņēmums netiktu piešķirts. Es tiešām nevaru iedomāties, ka varētu būt kāds universitātes profesors, kas atteiktos studentam piešķirt kaut kādu atlaidi, tajā, tikai tāpēc vien, ka viņš ir mācījies citā universitātē, bet var to pierādīt. Nu, es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, kas būtu šai gadījumā, nu, jāatļauj. Tāpat gribu vērst jūsu uzmanību, nu, gan referentu uzmanību, gan pārējo kolēģu un ēnu referentu uzmanību uz virkni punktiem, kas nav ietverti šeit. Četri. Tad to ir četri kopumā priekšsādātāji. Var tos viens minūtes laikā jums būtiski arī aprakstīt. Nu, pirmām kārtām varbūt referents arī savā atzinumā varētu ņemt vērā 3.1. pantu, kur runa ir par sākotnējo kvalifikāciju. Dalībvalstis šobrīd var izvēlēties – vai nu piedāvā tādu scenāriju, kur tiek, notiek mācību kurs un tad neliels tests, jeb ir vienkārši tāds liels un garš tests. Nu, mūsu padoms, mūsu ieteikums šajā gadījumā būtu tāds, ka dalībvalstīm vajadzētu pievē, būt iespēja pievērnot vai nu vienu, vai nu otru variantu scenāriju. Es domāju, ka tas ir vienkāršs pragmatiski pielietojams risinājums. Esam iesnieguši, ir arī grozījums par vadītāju apliecībām, par vadītāju vecumu Un, lūk, tad arī šeit varētu piedāvāt vai nu vienu, vai nu otru variantu izvēlēties. Par citiem punktiem, kas, manuprāt, būtu ietverama atzinumā, nu, te runājam par apmācības struktūru. 4.7. punktā esam iekļāvuši prasību par šīm septiņu stundu sesijām, kas faktiski nozīmē veselu darba dienu. Uh, Eh, tātad 35 stundas apmācības kopumā, visu šo kursu varētu padarīt elastīgāku. Kāpēc tam, piemēram, jānotiek vienā dienā, kāpēc to nevar sadalīt pa divām dienām? No pieredzes zinu, ka pat universitātes studenti bakalaura studiju laikā, nu, uzmanību spēj noturēt tikai labi 20 minūtes no vietas, un tāpēc nedomāju, ka mums šeit vajadzētu pārspīlēt, tad, kad runājam par jebkādiem citiem uh, Um, individiem, kas vēlas kaut ko apgūt, kas varbūt pat pēc savas akadēmiskā um, uzstādījuma nemaz nav tik piemērots sarežģītu tekstu lasīšanai. Un tāpēc 17. grozījums būtu maināms, ietvarot šeit zināmu elastību. Kā jau teicu, par to jau runāju. Tāpat arī jābūt uzmanīgiem ar e-apmācību, jeb attālinātu apmācību. Par to jau arī ir ticis runāts. Gribējām norādīt, ka skaidrības, precizitātes dēļ šeit pastāv jautājums par to, kā tad dalībvalstis to interpretē. Un tāpēc šeit vajadzētu būt noteiktam kaut kādam maksimāliem stundam, ko iespējams attālināti apgūt, un kaut kam jābūt arī citā. Nu, visbeidzot, ceļu satiksmes drošība. Domāju, ka šis jautājums ir jāizvērš plas, plašumā. Ne tikai vienu dienu jāpavada mācoties par ceļu satiksmes drošību, bet veselība, drošība darbā, bīstamas preces un tā tālāk. Lielas paldies! Paldies, Simons Kungs! Tiešām ļoti interesanti šie papildus elementi. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Jaņido kundzei, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Priekšsādātāji pateicos, un tātad centīšos izteikties īsi. Jūs jau zināt, ka šis priekšlikums no mūsu puses eh, ir bijis visai mētiecīgs, centāmies uh, E, salabot tikai tos elementus, sakārtot tos elementus, kas pašreizajā direktīvā ne, nedarbojās atbilstīgi. Nu, tātad šī apusējā atzīšana attiecībā uz vadītāju apliecībām, apmācību saturs, skaidrība, juridiskā skaidrība un saskaņošana starp tiesību sistēmām. Tātad ļoti fokusēts priekšlikums. Un kā jūs zināt, mums jau ir eh, padomē panākts kompromiss. Mēs tāpēc ar prieku konstatējam, ka ziņojums eh, lielā mērā atbilst tam, ko mums izdevies jau sasniegt padomas līmenī. Un mēs vēlētos un mums patīk šis, šī ziņojuma aieturtā līnija. Mēs atzinīgi vērtēsim jebkādu veidu uzlabojumu no jūsu puses, kas būtu vērsts tieši uz šādu uh, kvalitātes apmācības uzlabošanas mērķi, satura, saturu, un šai ziņā tāpēc atzinīgi vērtējam tos grozījumus, kur runāts par uh, Mm, piemēram, laikapstākļu apguvi, tātad ekstrēma laikapstākļi, tas ir izteikts uzlabojums, to atbalstām, bet turklāt atbalstām arī visus citus priekšlikumus, kas tiešām ļautu nodrošināt labāku apusēju atzīšanu eh, taupīgā veidā. Mums ir divi novērojumi šai gadījumā attiecībā uz diviem no jūsu grozījumiem, kuru kontekstā vēlamies, nu, tā izteikt tādu nelielu piesardzību. Pirmais attiecas uz iespēju braukt ar vidē draudzīgiem transporta līdzekļiem līdz 4,5 4250 kg ar B licen, vadītāja apliecību. Nu, te mēs gribētu, lai tas e, tiktu īstenots, papļaut, pamatojot to visu ar pamatīgu izpēti, nevis tikai šādā pārskatīšanas CBC e, direktīvas kontekstā, kas tāpat laikā mm, nu, tiek nu, pamatā noteikts citā direktīvā. Mūsuprāt, šīs izmaiņas nav steidzams, jo šobrīd ir mm, izstrādāta izņēmums, izņēmums sistēma, kas ir atbilstīga. Trīs dalība valsts ir saņēmuši šādus izņēmumus jau, un es domāju, ka būtu labāk, tad, ja pirms mēs ehm, te kaut ko mainām, vispirms mācāmies, izpētam šo pašreizējo sistēmu, tad pārskatām apliecību kategorijas. Es atvainojos, jūsu vēstos šķiet mēs esam palaiduši garām, mēs neesam saņemši jāpaskatās, kur tā vispār ir nonākusi attiecībā ar šiem izņēmumiem. Un es patiešām esmu gatavs sniegt jums arī vairāk informācijas, ja tas būtu nepieciešams. Nu, lūk, Tāds mūsu pirmais novērojums. Otrs attiecas uz ierosinājumu savienot CPC reģistrus eh, vienā, padarot to par tiešsaistes eh, reāla laika eh, sistēmu. Mēs kopumā, protams, ideju atbildām, atbalstām, bet problēma ir tāda, ka tā bija viena no iespējām, ko mēs arī izvērtējām, tad, kad veicām ietekmes izvērtējumu un konstatējām, ka tas, šāds pasākums varētu pirmām kārtām būt diezgan dārgs. Un tāpēc, kā vienu no risinājumiem, mēs to nesaglabājām. Bet, nu, doma, kā jau teicu, mums visai labi patīk. Bet vienkārši uzmanīgāk jāskatās uz to, kā to īstenot, ko tas nes līdz kā sekas. Jo, nu, protams, pat atsevišķi, jo pašreizējā sistēma nav reālā laika sistēma, tāpēc tas būtu diezgan dārgi. Tālāk. Centīšos atbildēt uz jautājumiem, kas tika uzdoti. Uh, vismaz uz tiem, ko šeit esmu sev atzīmējusi. Pirmais jautājums šķiet attiecās uz lauksaimniecības izņēmumiem. Faktiski komisijas priekšlikumā doma bija tāda, ka tā kā braukšanas un atpūtas laiku direktīvā tika piešķirt izņēmumi šāda veida lauksaimniecības transporta līdzekļu vadītājiem, mums ir ja šeit arī jānodrošina saskaņojums tā lai mēs rīkotos samērīgi, jo, piemēram, ir kāds lauksaimnieks, kas tāpat laikā brauc 50 km, lai pārdotu augļus tirgu, nu tad būtu nesamērīgi šeit no viņa prasīt, lai vis, nu, viņi iziet visus šos bat, eh, nu, kopējos apmācību kursus. Tāpat laikā padomas kompromisā šis izņēmums ir ticis pielāgots, koriģēts, un mēs atbalstījām to. Uh, tādā ziņā, ka tā ir viena no iespējām dalībvalstīm, tātad tiek piedāvāta iespēja šādu um, scenāriju izvēlēties un noteikt zināmus nosacījumus, piemēram, tad, ja distance ir ierobežot uz 50 km. Tas bija viens no risinājumiem, par ko es dzirdēju padomē runājam. Otrs, par to neesmu tik pārliecināta, ka esmu sapratusi šo jautājumu, šķiet tas bija ierosinājums attiecībā uz klasifikāciju, uz vietu skaitu un transporta līdzekļu garumu. Kā jau teicu, šai direktīvā tas netiek regulēts, tas tiek regulēts citā direktīvā, un tāpēc es labprāt neskartos šim jautājumam klāt. Tāpat arī bija jautājums par nekomerciāliem transporta līdzekļiem un to, vai mums vajadzētu censties šai gadījumā definēt, kas tas tāds ir. No nu, šai gadījumā mēs arī paši sev jāsaka, esam šādu jautājumu jau uzdevuši, bet beigu beigās konstatējām, ka ir pieņems tiesas nolēmums, kur tiek definēts, kas ir nekomerciāla transporta līdzekļa, nekomerciāla opere, operēšana, un līdz ar to eh, tas palīdz ieņemt skaidru nostāju visā Eiropā. Un tad šie esmu atbildējis uz visu. Trešais un ceturtais grozījums. Eh, trešais grozījums aptver uz darbu pamatotu apmācību, kas ir viena no rekomendācijām no referenta puses. Šis jautājums sākotnējā priekšlikumā komisijai netika ietverts, bet ir padomas kompromisā, un tāpēc mēs pilnībā to arī atbalstām. Uh, jo tas tiešām liekas tāda, tā liekas tāda drošāka pieeja apmācībai, tieši tā kā Zviedrijā, tā tas varētu būt arī citās dalībvalstīs. Nu, un, protams, ka arī šis izņēmums, kas nākamajā minēts, šit, ka esmu visu tagad arī eh, minējis, ko vēlējos teikt. Paldies, saka priekšsādātāji, paldies komisijai. Lundgren kungs, nu tad došu jums vārdu, bet man ir tāds neliels jautājums arī no savas puses. Par vadītāju apliecībām runājot. Zlatovskī kungs, nu, kas nu pat runāja, teica, ka šobrīd ir arī ļoti dažādas sistēmas, kas tiek piemērotas. Nu, piemēram, ja transportētājs kaut kāda veida punktus zaudē, šādās vai viņi tad turpina braukt, kā tas notiek, zaudē punktus, kas norisinās, nu, kas notiek ar šo jautājumu. Došu jums tagad vārdu, Lundgren kungs, lūdzu. Paldies! Nu, cik tālu man zināms, tad atbilde ir nē. Nu, vismaz cik tālu man tas ir zināms. Es gribēju mazliet pievērsties šim nekonvencionālajiem transportam. Nu, problēma ir tāda, ka Zviedrijā ir tāda apmācības sistēma, kuras ietvaros transport, attiecībos transporta prasmēm, kad pēc tam, kad ir gūta pirmā pamata apmācība par to, kā, piemēram, vadīt smagu automašīnu, turpmāk tiek uzskatīts, ka labākā apmācība ir ikdienas darbā. Un, un um, tad dienu do dienas būt ar pieredzējušu kompetentu šoferi. Um, blakus, un tā tas notiek lielajās transporta komerc eh, kompānijās. Bet tad, ja mēs tā strikti izturamies pret nekomerciālo transportu, tad tādā gadījumā mēs faktiski šādu iespēju liedzam jauniešiem, kas mācās par šoferiem eh, šādā veidā. Un te mēs runājam apmēram par 600 stundām kas eh, var tikt noteikti šāda, šādai apmācībai. Viņi tai laikā, ne, nu, piemēram, neatņem nevienam šoferim darbu, jo šofers viņiem sēž blakus, viņam maksā pat nedaudz vairāk par to, ka viņš veic šo apmācību, viņš ir instruktors. Uh, Un turklāt viņš, protams, arī tad nu, uztur nelielu žurnālu, kur tiek visas prasmes atzīmētas, un tad šīs ikdienas prasmes, eh, piemēram, smagās automašīnas vadīšanā, eh, tiek apgūtas, jo tās arī ir ļoti nozīmes, katru reizi ir dažādi svari, citāda veida formas, kravas, un tas ir ļoti atbilstīgs variants. Un ja mēs šai sistēmā pieliksim punktu, tad tādā gadījumā attiecīgie mm, studentiem par šāda veida apmācību būs jāmaksā papildus. Un uh, smago automašīnu vadītāja apliecības iegūšana šobrīd jau ir diezgan uh, dārga, un tad tagad viņiem būtu jāmaksā vēl papildus par pārsimt stundām, būtu diezgan neiespējami apmācīt jaunos šofers. Un tas, man liekas, ļoti nozīmīgs punkts. Tālāk, kad nonākam pie masas palielināšanas, tad no, no 3500 uz 4250 e, kg, tad mēs faktiski runājam tikai par bateriju smagumu, jeb akumulātoru smagumu. Mums beigu beigās ir e, šajā gadījumā jāņem vērā arī tas, kā šīs preces tiek izplatītas, piemēram, pilsētās, kad lab, piemērotākais transporta līdzeklis ir elektriskais transporta līdzeklis. Un nereti šiem šoferiem ir tikai B kvalifikācijas vadītāja apliecība, ar kuru viņi drīkst vadīt automašīnu, kas sver līdz 3500 kg. Tas nozīmē, noteikti varētu rasties diezgan liela problēma transporta uzņēmumiem, tādu šoferu meklēšanā, kam būtu C kategorijas vadītāja apliecība un kas līdz ar to varētu vadīt šādu elektrisku mm, transporta līdzekļu. Es, protams, arī saprotu, ka tālāk nedrīkst iet, jā, bet es domāju, ka šai gadījumā ņemot vērā šo vidas aizsardzības faktoru un cik tas ir nozīmīgs mūsu dzīvē, mums vajadzētu palielināt šo masu līdz 4250. Nu, protams, ar noteikumu, ka šāda veida palielinājums attiec tikai un vienīgi uz elektriskiem transporta līdzekļiem. Eko braukšana. Nu, es pats esmu bijis smagās automašīnas vadītājs un esmu arī izgājis šo pamatu apmācību, periodisku apmācību un tā tālāk. Un eko braukšana ir jāsaka viens no šādiem elementiem. Kā bijušais šofers var jums teikt, ka tā bija viena no daļu šai kopējā periodiskajā apmācībā, kas man, eh, nu, faktiski tā bija liederīgākā daļa. Pārējā apmācība faktiski nebija nekas tāds, ko es jau nebūtu zinājis un bija jāsaka visai pārsteigts, ka tad, kad pirmo reizi veicu testu, testa, testa braukšanu e, attiecīgajā vietā un braucu tā kā parasti, Un eh, pēc tam notika jauns testa brauciens, ievērojot instruktoru komentārus, dar tagad tā un šitā. Un es biju, jāsaka, visai pārsteigts, cik ārkārtīgi vienkārši bija samazināt degvielas patēriņu ar pavisam, pavisam nelielām izmaiņām braukšanas uh, manierē. Nu, tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Manuprāt, nu vismaz Zviedrijā tā, tas pilnīgi noteikti jau ir daļa no periodiskās apmācības. Protams, ka mums būs arī tālākas diskusijas un sanāksmes sanāksmes, un es varu vienīgi cerēt, ka arī pirmajā nu, referentu sanāksme varēs notikt vēl līdz vasaras brīvdienām, un tad pēc tam uh, norādīs, tiks noteikti arī attiecīgie termiņi un datumi, bet no tiem komentāriem, ko dzirdēju šeit izteiktus, es redzu, ka ar nepacietību gaidu ānu referentu tikšanos, nu, un domāju, ka mums būs iespējams nonākt pie vienošanās par visu šo dokumentu. Paldies! Lielas paldies! Lundgren kungs, paldies, ka prezentējāt mums šo ziņojumu. Mm, redzam, ka cilvēkiem tas ir, ka daudziem tas ir visai interesants un svarīgs, un turklāt jūs varat šeit ieguldīt savu pieredzi, savas valsts pieredzi, un turklāt nākt klajā arī ar konkrētiem piemēriem paraugu praksē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi šādu konkrētu risinājumu meklēšanā. Lies paldies, Lundgrēnkungs, par šo savu pieredzi. Tālāk var jums informēt ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. jūnijas pulkstens divi dienā. Un līdz ar to turpinām darbu. Un pāriem pie 17. darba kārtības punkta, respektīvi paku pārobežu piegādas pakalpojumiem referente ir Andersones kundze, un, viņ, un došu vārdu viņai pēc tam ēnu referentiem, un, protams, arī komisijas pārstāvi izteiksies. Andersons kundze, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāja kundze. Es eh, ļoti priecājos, eh, eh, ka tātad varu runāt par šiem grozījumiem. Un, un, Ir vairāk kā 400 eh, grozījumu eh, iesniegti, daudzi no tiem eh, ir ļoti veiksmīgi, visi ir ļoti efektīvi koncentrējušies uz ziņojumu, un ir arī vairāk ļoti labi tehniski ierosinājumi, to skaitā arī kā vislabāk izveidot pielikumu. Vēlētos atgādināt, ka šeit ir runa tikai par pārobežu pakām, un tam eh, lielā mērā ir uh, sakars ar uh, vienoto tirgu. Un, protams, uh, ka mūsu komiteja pie šī jautājuma strādā, tāpēc, ka tam ir ļoti būtiska ietekme uz visu transportu un loģistikas sektoru. Kā arī tā ir liela prioritāte kopumā mums un attiecībā uz mērķiem sasībā ar paku, pārobežu piegādi. Regulas mērķis ir uzlabot pakalpojumus paku pārobežu piegādai, tāpēc, ka Ir bijuši daudzi ziņojumi no eh, mazajiem uzņēmējiem un patērētājiem par to, ka eh, viņi nespēja iegūt eh, labas cenas un labas pakalpojumus, pasūtot vai sniedzot pakalpojumus internetā. Un tas attiecās tieši uz pārobežu piegādēm. Un tādā veidā arī netiek pārkāpta universālo Mm, pakalpojumu uh, joma. Tas neskata arī uh, spēju uh, atļauties šos pakalpojumus. Komisija ir veikusi ietekmes novērtējumu, bet ir vairākas problēmas. Ir bijušas aptājas attiecībā uz to, kā šīs problēmas labāk risināt. Es saprotu, ka ne visi var piekrist tam, kā mēs tos veicām, tomēr izpētot grozījumus ir tā, ka ir vairāki e, kompromisi, pie kuriem mēs strādājam, un es domāju, ka mēs visi esam progresējuši. Attiecībā uz dažiem no e, jautājumiem galvenais jautājums ir par to, vai e, regulas, kas attiecās uz cenu pārstāvību un cenu novērtējumu, un tātad šis regulējums Vai tie ir eh, šitai universālo pakalpojumu sniedzēji, vai arī eh, visi eh, paku, pie, piegādes pakalpojumu sniedzēji. Bet vēlētos uzsvērt, ka tas attiecās saistībā ar novērtējumu tikai uz šo pārobežu aspektu, tāpēc, ka esmu jau minējusi, kāds ir šis problēmas, un visticamāk, ka mums vēl būs nopietnas diskusijas par to, kā vislabāk šo jautājumu risināt. Un es esmu ļoti apņēmusies eh, panākt eh, risinājumu, eh, kurš neuzliks slogu uzņēmējiem, bet sniegs tādu uh, godīgu uh, ieskatu uh, tirgu regulētājiem. Ir jāaptur prātā, ka regulētājiem var būt zināma informācija šobrīd pieejama, tomēr ne visa informācija, kas viņiem ir vajadzīga, lai veiktu darbu, ir pieejama. Un priecājos, ka daudzi no grozījumiem izsēja tieši šo aspektu. Un tajā pašā laikā tiek sniegt arī zināma aizsardzība. Un tādā ziņā, ka novērtējums ir ne tikai par cenu regulēšanu, tās ir arī par to, ka E, e, tiek, e, mm, tātad, ja ir vajadzīga vēl papildus informācija, tad tiek sniegta informācija par paku piegādes tirgu. Un galvenais pāns ir trešais pāns par informācijas sniegšanu. Un šķiet, ka tas tiek piemērots visiem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, Un galvenie jautājumi ir tieši par eh, to informācijas apjomu, kas būtu jāsniedz, eh, um, vai eh, tur vajadzētu iekļaut apgrozījumu, vai tur vajadzētu būt informācijai par nodarbinātību, tāpēc, ka ja tā nav, kādā veidā ir iespējams novērtēt to, vai tirgus efektīvi darbojas kopumā, tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgs faktors. Un, ja tā ir, tad kādu informāciju ir jāsniedz un kādā formā. Galvenais jautājums attiecībā uz apakšuzņēmējiem. Vai ir e, nepieciešama vai ir būtiski sniegt informāciju par apakšuzņēmējiem? Mēs zinām, ka e, daudzi no šiem e, piegādātājiem izmanto apakšuzņēmējus un ir grūti regulātājiem zināt, kas notiek šajā jomā. Un trešais pāns, nu tur ir tie svarīgākie jautājumi, kurus skar arī grozījumi, un manuprāt, tas mums sniedz Nu, tādu mm, labu ieguldījumu, uz kura mēs varam veidot kompromisu, ir jautājums eh, par to, vai vajadzētu būt slēgsnim. Eh, tā, eh, lai nevienam no šīm pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu sniegt informāciju, ja tiek nodarbināts konkrēti personu skaits, un tad ir jautājums, kā to visu aprēķināt. Šie ir sarežģīti jautājumi, un dažus no tiem var atrisināt ar veselās aprēķinu palīdzību, izpētot kompromisus. Jūs eh, zināt, eh, kādas notiek diskusijas par to, kādām ir jābūt robežām. Tātad ir no 10, 25 personas, 50 cilvēki. Ir jautājumi par to, eh, kādā mērā vajadzētu ņemt vērā korporatīvo struktūru. Tas viss arī ir jāizpēta. Tad attiecībā uz galvenajiem pantiem, kas saistās ar tarifu mm, caurskatāmību un tarifu novērtējumu. Ir jāsaka, ka te ir daudz dažādu ideju attiecībā uz to, kāds viss varētu darboties. Un eh, vai ceturtais pāns, eh, kas eh, nosaka publiskos tarifus, vai tur ir universālo pakalpojumu sniedzēja vai kas cits, un tad attiecībā uz publiskas informācijas sniegšanu regulātājiem ir grūti. Ehm, tātad Eiropas līmenī darboties, ja privātie operatori nesniedz informāciju par to, Eh, cik eh, eh, daudz tiek prasīts par konkrētiem pakalpojumiem. Un vēlos uzsvērt to, ka šīm te pilkumam ir nepieciešams izskatīt tikai konkrētus paku kopums. Tas nepadarīs regulējumu tādu pārvaldāmāku. Un tās uzsver to, ka te ir runa par tādiem atsevišķiem, atsevišķām lietām, nevis par kādām tādām mm, konkrētiem nemanāmiem eh, tarifiem, un tas ir veids, eh, kā mēs eh, virzāmies uz priekšu, un joprojām ir ļoti daudz par ko diskutēt. Tomēr es domāju, ka tas viss ir jāskata saskaņā ar 5. pantu, un šeit daudzi saka, ka patiecībā tātad, to vajadzētu apvienot 5. pantā. Varbūt tas būtu piemērojams tikai universālā pakalpojuma sniedzējiem. Kā jau teicu, es nedomāju, ka tas ir godīgi izveidīt, iz, izveidot eh, regulējumu šādā veidā. Un viens no sākot, viena no sākotnējām kritikām par šo iniciatīvu bija tāda, eh, ka eh, tā negodīgā veidā skar operators un tādā ziņā netiek ņemts vērā tas, ka operatoriem ir jāveic zināms darbs. Jā, viņiem tas ir jādara, tomēr tā ir daļa no vispārējās diskusijas par to, lai pabeigtu vienoto tirgu un lai mudinātu vairāk cilvēkus iesaistīties. Uh, Eh, pārobežu paku piegādē, vai kā lietotājiem, eh, vai kā operatoriem. Un tā kā vēlreiz eh, mēs diskutējam par piekto pāntu, kādam tam vajadzētu būt un kādā veidā mēs varam uzlabot. Un, ja zinām informācija tiek sniegta, tad ir jāuzsver, ka ir jāņem vērā konkrēti aspekti saistībā ar noslēp pakalpojumu sniedzējiem, te jāņem vērā arī atbilstīgā veidā, lai atspoguļotu uh, sabiedrības interesi, kāda pastāv, uh, lai uh, aizsargātu uh, universālo pakalpojumu. Un es, uh, tāpat kā uh, citi, esmu apņēmušies uh, to uh, panākt uh, arī uh, ar uh, precizējumiem grozījumos, kur tas ir vajadzīgs. Joprojām ir daudz darba, kas ir darāms. Un, uh, Ir arī jauns sastais eh, pāns, eh, kur ierosināja eh, vairāki no jums. Un tad, tad jaunais šis pāns, kur ir sniegta papildus aizsardzība patērētājiem. Un es vēlētos mudināt visus, un tad tas ir arī grozījumos, kas saistās ar patērētāju aizsardzību. Mēs cenšamies pamatā konsolidēt to visu, lai sniegtu papildus garantijas, papildus kvalitātes garantijas ar jauno sesto pāntu. Un vecais eh, sastais pāns, nu tagad es neuzskata, tomēr eh, tas sniedza papildus eh, garantijas tikai universālo pakalpojumu sniedzējiem, lai viņi atvērtu savus tirgus. Un, manuprāt, tas nebija godīgi manuprāt, nebija iespēja to godīgā veidā paplašināt, lai satiektos uz visiem. Un tādā veidā es un citi piekrita, ka labāk to bija svītrot, un lielākoties tas arī darīts. Un eh, tad eh, gala nosacījuma attiecībā uz to, kā to vajadzētu eh, pārskatīt, jāuzsver, ka tas ir jādara tādā veidā, kas sasaistās ar tālākiem tātad, pakalpojumu direktīvas pārstīšanas gadījumiem, lai nebūtu tādu nevēlamu seku un problēmu ar tātad, pakalpojumu direktīvu. Un attiecībā uz pārstīšanas nosacījumiem ir Eh, dažādi eh, šeit nosacījumi, iespējams, kompromisi par to, kāds tas varētu darboties, un tā ir regula, kas eh, papildina to, kas jau pastāv, un tā um, neko neņem nost tātad, no universāla pakalpojuma pienākumiem. Un, uh, Eh, iespējams, eh, tātad, eh, nu, tātad pilnīgi noteikti ir vērts strādāt pie šī jautājuma konstruktīvā veidā, un mēs ceram, ka būs veiksmīgs balsojums jūlijā. Līdz paldies, Andersons kundz, Ferberkungs. Nu, jums tagad vārds. Jā, priekšādātais veiki. Kolēģinen, lībe kolēģin. Cienījamie kolēģi un kolēģis, vispirms liels paldies referentēji par uh, situācijas izklāstu. Un mēs neesam vēl pagaidām tik tālu, lai mēs varētu teikt, ka ehm, esam panākuši gala vienošanos un, eh, nu, jau Baltie dūma nāk pa skursteni, bet eh, šī gadījumā ļoti grūti atrast eh, kompromisu. Un tāpēc pirmais jautājums ir par to, kādu lomu spēlē universālie pakalpojumi. Jā, mums ir pasta pakalpojumu direktīva, un tā nosaka, ka jebkuram Eiropas Savienības pilsonim, lai arī kur viņš nedzīvotu, lielā pilsētā vai kaut kur uh, dziļos laukos, vai vispār viens pats kaut kur kalnos eh, un jau vairāk desmit gadus, par to mēs runājam, viņam ir jānodrošina eh, par saprātīgām cenām pieeja pasta pakalpojumiem. Un eh, komisija šeit piedāvāja tādu uh, īpašu pakotni, kurā ir parobežot arī, eh, paredzēt arī pārobežu pas, eh, tā, tātad pakalpojumu sniegšanu, un tas nevienmēr nodrošina šo te saprātīgo uh, cēnu. Par to mēs vairāk un mazāk esam viensprātis, bet, ja mēs runājam par uh, starptautisko uh, paku piegādi, pārobežu paku piegādi, Eh, tad eh, jautājums, kā tad ar universālā pakalpojuma jēdzienu. Jo, piemēram, privātām piegādātājiem nav nekāda pienākuma eh, visiem Eiropas saimnes pilsoņiem kaut ko piedā, piegādāt un piedāvāt. Nu, bet, te, piemēram, problēma ar PVN, arī par to mums ir jārunā. Bet tad, kad mēs runājam par universālā pakalpojuma principu, par šo te koncepciju, tad faktiski tas ir drīzāk pretēji tam, ko referenta vēlas un kas ir iekļauts komisijas priekšlikumā. Eh, respektīvi, tas ir saistīts arī ar darba apstākļiem eh, paku dienesto, pakdierāts dienestos nodarbinātajiem. jo uh, no otras puses uh, pārobežu uh, e-komercijas dalībniekiem ir vieglāk un lētāk piedāvāt savus pakalpojumus, izmantojot tādas kompānijas, kurām ir mazākas sociālās garantijas. Nu, ir jautājums, vai mēs vēlamies šādu biznesa modeli. Un līdz ar to mm, pamat jautājums tā arī nav atbildēts, un mums mūsu grupā ir ļoti grūti nonākt pie mm, kaut kādas vienošanās vai kompromisu, jo abi šie viedokļi ehm, tā kā ir pretēji viens otram. Man ir tāds iespējas, eh, ka eh, mēs tā kā plenāra sēdē izlēmām, ka mums vajadzētu koncentrēties uz universālā pakalpojuma nodrošināšanu. Un tā mēs tā kā nospraudām to šajā um, pilnvaru periodā. Svarīgākais tad ir atbildēt uz šo pamatjautājumu. Un otrkārt, Ir arī dažādas uh, procedūras dažādās dalību valstīs, un tām tas ir Eiropas Savienībā. Un uh, dažās valstīs tas notiek, uh, nu, sakārtotā veidā, citās uh, daudz haotiskāk. Un gal galā tas neatvieglo mūsu eh, darbu. Mums vajadzētu koncentrēties lietām, kas ir steidzami risināmas. Un eh, kas skaidri parādās eh, komisijas priekšlikumā. Mm, tātad pārobežu tarifi salīdzinājumā ar vietējiem tarifiem, un tieši tādēļ, jā, mēs pastāvam uh, Eh, atbalstam caurskatāmību šo tarifu eh, noteikšanā tieši tāpat, ka tas ir universālajos pakalpojumos. Svarīgi, protams, arī, lai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu pieeja pārobežu piegādes pakalpojumiem. Bet atkal šeit tāds viens pamati jautājums, nu, kas varbūt šīs eh, sarunveidā ir jāatrisina. Un uh, vēl jautājums, kā Eh, nacionālais regulators rīkojas situācijās, kad eh, pasta eh, regulējums nav pilnībā īstenots. Un kā tad jaunie uzņēmumi, kuros ir mazliet, nu tātad nedaudz mm, darbinieku, un viņus aizstāv noteikti, noteikti likumdošana, bet vai viņiem ir e, darbinieki, uz kuriem var, teiksim, neatiecināt to pašu likumdošanu. Tad vai nesenāk tā, ka ir kaut kādi uzņēmumi, e, kurus, kurus var attiecīgi nepielaist pie šī tirgus. Un tas mums, mums patīs grupā tā kā nav e, pieņemams. Un no vienas puses ir jānodrošina uh, iespējas piekļūt eh, tirgum eh, visiem uzņēmumiem, neskatoties to, ka likumdošana pilnībā nav ieviesta. Un tad mums ir arī tādas dalība valstis, kuras izmantojot eh, pasta regulējumu, trīs ceturdaļas savas valsts teritorijas ir pasludinājuši par uh, attālinātām perifērām teritorijām, un tad iedomājieties tās valsts, kurās ir daudz kalnu un salu un tā tālāk. Un līdz ar to regulators ir tādā veidā uh, interpretējas noteikums, kas neļauj jauniem dalībniekiem iekļūt uh, tirgū. Un tieši tāpēc mūsuprāt šie jautājumi ir jāatrisina tālāku sarunu laikā, jo, un referente tieši uh, tā arī vēlas tālāk strādā, un cerīgi, lai beigās mums būtu kaut kas tāds, kas uh, pārstāv patērētāju intereses, un lai beigās nebūtu patērētājam e, jāizdod milzīgi e, daudz līdzekļu par to, lai īsti uzzinātu, kas viņam ir nepieciešams. Un tātad šī cena noteikšanas e, caurskatāmībai ir jābūt tādai un tirgum jābūt noregulētam tādā veidā, lai tas nāk par labu patērētājiem. Un runājot par piedienu, kas būtu jā, kas, protams, izjutīs universālo pakalpojumu sniedzējs. Kāpēc? Tāpēc, ka mm, jebkuram, kas no jauna ienāk tirgū pat maksājot PVN, ir jāspēj sniegt lētāk pakalpojumi. Uh, bet eh, viņu budžetā nav daudz iespēju ietaupīt. Bet eh, universālā pakalpojuma sniedzējam eh, nevajadzētu iesaistīties sociālo pakalpojumu konkurencē, negatīvā konkurencē, mēs kaut ko tādu nevaj, negribētu piedzīvot. Un runājot par eh, šādu scenāriju, kā es te iezīmēju, acīm redzot, eh, būs iespēja panākt kompromisus. Mēs referentē jau rakstiski esam paziņojuši par savu viedokli, un faktiski grib atzīmēt, ka nu, daži no priekšlikumiem uh, nav nemaz tik slikti. 9. jūlijā ir jābalso un šobrīd nu, neredz nekādu citu variantu. Paldies, Ferber kungs! Tālāk, pirms došu vārdu nākamajam runātājam, es gribēju teikt, ka Kūna kungs nevarēja būt klāt, bet ārkārtīgi priecājos, ka kā priekšādātāja viņa vietā varu viņa uzaicināto apmeklētāju grupu šeit sveikt. Nu, lūk. Viņi ir no reģionāliem parlamentiem, kas strādā viņa vēlēšana apgabalā, strādā tātad ar enerģijas jautājumiem no Meklenburgas pavalsts. Nu, lūk. Tātad ziemeļa rietumi Vācijā, Ja saprotu, tad no Baltijas jūras krasta, vai ne tā? Jā, tā šķiet arī ir. Priecājamies jūs redzēt šeit komitejas sanāksmē. Mums tiešām ir vajadzīgs katrs um, parlamentārietis, kas uh, arī no reģioniem, kas interesējas par šo darbu. Priecājamies, ka esat šeit. Pat iet varat uzmanīgi sakot līdz mūsu debatēm. Un tālāk Turpinam runātāju sarakstu. Slotovskī kungs tālāk izteiksies. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī vēlētos Andersons kundzei sirsnīgi pateikties. Viņa tiešām ir ļoti ļoti uh, aktīvi iesaistījusies šajā darbā un ar uh, eh, tādu pozitīvu attieksmi veidojusi uh, eh, gājus uz kompromisiem, bet uh, ir žēl, ka tikai daži um, mūsu iesniegtie grozījumi ir tikuši ņemti vērā. Lielākā problēma mums ir E, ir tieši saistībā ar uzņēm, e, uzņēmējiem un apakšuzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem un apakšuzņēmējiem. Jo e, nu, tāds regulējums var novest pie tā, kas apgrūtinās likumdo, šīs likumdošanas īstenošanu. Ja mēs ņemam uh, ja mēs attiecinām šos tiesību aktus ne tikai uz lielajiem apakšuzņēmējiem, tad tiešām tas padarīs šo tiesību aktu grūti īstenojumu, un šeit pastāvēs arī dubliš, dublēšanās starp nacionālajiem tiesību aktiem un ES tiesību aktiem, un tas negatīvi ietekmēs arī tirgu. Pienāk pienākumi, kas tiek uzlikti apakšuzņēmējiem, ir jāpadara realistiskāki. Kas attiecas uz izņēmumiem no trešā panta, tad paku piegādes dienestiem ir noteikts, noteikts darbinieku skaits. Un referenti piedāvā šeit 25 cilvēku, tātad slieksni. Tas ir liels izaicinājums eh, mazajiem un vidējiem uzņēmiem. Eiropas komisijas priekšlikumā eh, ir runa par 50 darbiniekiem. Nu, mūsuprāt, tas ir eh, racionālāks priekšlikums. Tas uh, neuzliek tik lielus uh, problēmas un, un, un slogu uh, regulējošajām organizācijām. Mēs pasakāmies referentē par to, ka tā ņēmus vērā 235. grozījumu. Un svarīgi ir domāt arī, protams, par uh, patērētāju uh, situāciju. Un uh, par pārvalde, eh, nu, par to, ka nevajadzētu radīt uh, lieku uh, administīvo slogu un papildus izmaksas. Uh, mēs domājam, ka nacionālam regulātoram ir jāpiešķir lielāka brīvība. Un svarīgi ir arī noteikti dati Eh, par eh, gan eh, pārmat pakalpojumu sniedzēju, gan par um, apakšu uzņēmējiem. 42. mēs arī nevaram atbalstīt, jo nedomājam, ka universālā pakalpojuma sniedzēja izcenojumu būtu jāņem uh, vērā uh, 97. un 67. tie mums ir svarīgi, un mēs ceram, eh, ka mēs varēsim pieņemt kompromisus. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, uh, first of all, uh... Teličkas kungs, uh, paldies. Uh, nu, tā tad uh, ir tāda situācija, ka mēs runājam vairāk nekā nu, referentu sanāksmē, tomēr no sākuma vēlētos uh, uzsvērt to, ka mums ir kopīgs mērķis, un šis eh, mērķis ir eh, tāds, ka mēs eh, vēlamies, lai paku tirgus darbotos, lai mums būtu lielāka vai mazāka atzīšana tam, ka mums visiem ir nepieciešama zināma eh, tāda izpratne par to, eh, kādam ir jābūt eh, šim paku tirgum nākotnē. Un otrkārt, kā jau to minēja vairāk no kolēģiem, tad, manuprāt, mums ir jāizskata likumdošanas projekts no e-komercijas leņķa raugoties, un daudzi no kolēģiem jau uzsvēra, ka ir zināmas anomālijas tirgū. Uh, var eh, saprast, eh, ka ir cenu atšķirības eh, par konkrētiem procentiem. Nu, tad, tā tad ir skaidrs, kā cena ir struktūrēta, par to es nerunāšu. Un, Daži neatzīst pārobežu uh, uh, paku uh, tad, uh, dimensiju, varbūt uh, um, nu jā, ir tā, ka ir ļoti liels atšķirības un ir pamats uh, labvēlīgi raudzīties komisijas ierosinājumu uh, virzienā. Daudzi ir diezgan uh, negribīgi, tas skaitā arī es, uh, turpināt darbu ar uh, šo uh, likumdošanas aktu un es. Uh, Esmu runājis ar eh, daudziem, eh, daudzām iesaistītajām pusēm, un svarīgi ir tas, ka mēs eh, paturam aptvērumu, ka mēs tiešām to paturam un ka mēs dodam ieguldījumu, lai tas būtu kā papildinājums ehm, tātad pakalpojumu direktīvā noteiktajam, un mēs cenšamies uzlabot to, kas ir uzlabojams, tomēr mēs neveicam kaut kādus tādus nevajadzīgus eh, likumdošanas eh, pasākumus, kas novest pie tā, ka tirgus tiek eh, izkropļots un tiek radīts vairāk, vairāk jaunu problēmu. Jāsaka, ka man nostāja ir diezgan optimistiska. Uh, Eh, diskusijās eh, varbūt eh, mēs varējām drusku tālāk aizvirzīties, tomēr šis dosjē ir sarežģīts. Un es arī vēlētos uzteikt referenta, referentes paveikto, ņemot vairāk dažādas viedokļus. Mēs progresējam pakāpeniski, tomēr es neiebilstu par to, ka tas ir pakāpeniski. Svarīgi ir, ka mēs beigās visu izdarām pareizi. Un viens tāds elements, kur vēlētos uh, uzsvērt, ir, ka uh, un tas arī saistīts ar aptvērumu. Tādā ziņā, ka pēc eh, diviem gadiem eh, tiks eh, pārskatīta pakalpojumu direktīva un ir vairākas lietas, um, ehm, tātad, kas mums ir aktuāls, un uh, to es drīzāk iekļautu tajā procesā, nevis, ka mēs izveidojam tādus uh, daudzus uh, elementus uh, šajā te, uh, projektā, kas mums ir priekšā šodien. Un uh, līdz ar to es vēlētos, uh, lai būtu tāda juridiski kvalitatīva tīra likumdošana, uh, Um, un, un um, um, tik tiešām vajadzīga labāk, labāks regulējums. Un tad vēl tādi atsevišķi aspekti. Uh, ceturtais uh, pāns, uh, par ko vairāk kārt runāja. Nu, tur ir atšķirības, un jautājums ir, vai tam jātiecās uz visiem operatoriem vai universālo pakalpojumu sniedzējiem. Un jāsaka, ka es nedomāju, Nu, jo sevišķi redzot, kā tirgus attīstās, eh, ka universālai pakalpojumu sniedzēji ir vienīgie, eh, kuri ir šajā tirgu un eh, nākotnē varbūt vēl turpmākas izmaiņas, un es tur detalizēti neiedziļināšos, tomēr daudz operatori maina savus biznesa modeļus. Un svarīgi ir tas, nu, es novērtēju, ka referente ir ņēmusi vērā to, ka mēs tātad ierobežojam tā panta aptvērumu, kura runa par šiem te vienotajiem tarifiem. Labi, kas ir izdarīts. Un šīs te izmaksas, kas saistās ar e-komercijas paplašināšanos, kur ir iesaistīti e-tirgotāji, nu, te mēs nerunājam par līgumiem starp lieliem uzņēmumiem kuriem ir īpaši pasākumi, tad tiešām ir runa par to, kas ir uh, klients. Es uh, skatos, ka jūs brīnāties tomēr. Uh, jūs tiešām pārsteidz Vandena Kampa uh, uh, kunga teiktais, gan arī es atzirdēju, ko viņš teica. Uh, atvainojos, nedomāju, ka um, mums uh, šeit vajadzētu kā, um, tā, um, par kādu tā izteikties. Un nu tad uh, piektais pāns par um, spēju atļauties uh, šos pakalpojumus atbalsta komisijas priešlikumu, lai uh, būtu šāds uh, teksts uh, tādā ziņā, ka uh, tas balstās uz izmaksām Un pilnīgi noteikti, kā jau vairāk kolēģi to minēja, un es arī priecājos, ka par to varam eh, vienoties. Referents skaidri norādīja, ka mēs eh, nemeklējam nekādu tādu slētu cenu regulējumu. Mēs eh, bazāmies uz tādiem vienotiem tarifiem, kā jau teicu, un tātad šīm tā likmēm es domāju, ka tas ir kas tāds, ko regulātori tiešām gaida. Um, tā ir informācija, kas ir jāsniedz nekavējoties. Es um, vēlos būt uzmanīgs šai ziņā, referenta vēlas eh, divu fāzu pieeju. Un ir tātad šī otrā eh, fāze, eh, kad tiek lūgta papildus informācija. Un nekas daudz nav minēts par pārskatāmību sastājas pāns. Šeit ir runa par tādu pāntu, kuram būs visredzamākās ietekme uz Eiropas Savienības patērētājiem. Un tas uh, saistās ar eh, tātad, eh, tirgiem un eh, paku operatoriem, jo sevišķi tādiem, kuri nevar vest sarunas par nosīmiem ar lieliem operatoriem. Daudzi saka, ka to mēs varam atstāt tādā mm, komercijas jomā, tomēr vēlētos uzsvērt, ka Šeit nevajadzētu uzdot jautājumus par to, vai operatori ir pietiekami daudz investējuši, un nevajadzētu izvēlēties tikai labākos piemērus, eh, tas eh, nebūtu veiksmīgi. Tomēr eh, vajadzētu būt tā, ka tīkla izmaksas tiek dalītas, bet mums ir nepieciešams ir tiešām garantijas, un uz to es vēlos koncentrēties. Un tāda vēl pavisam īsi komentāri. Pašās beigās lūdzu Mēs eh, vēlamies, lai būtu stingrs kompromiss ar konsensu un lūdzu eh, nevajadzētu šajā likumdošanas aktā iekļaut pilnīgi visu, kas mums patīk, vai no nodarbinātības eh, sociālo lietu jautājumiem. Mēs vienmēr varam atsaukties, un tas attiecās arī uz tādiem jautājumiem, kas novadīs pie papildus slo, sloga, piemēram, par apakšuzņēmējiem. Es domāju, ka te ir daudz kas darāms. Eh, bet mēs atbalstām eh, referenti, lai panāktu mērķus, un es domāju, ka mēs varam izvairīties eh, no tādām nevajadzīgām lietām, un ir jākoncentrējās uz reālo mērķi. Un es domāju, ka mēs tādēļ būsim labi sagatavojušies balsojumu jūlijā. Paldies! Paldies, Telīčkas kungs! Tālāk došu vārdu Bimam Vanerkampam. Priekšādātāji, paldies! Es atvainojos. Es atvainojos, ka man bija jāizskrien no sanāksmes. Un tas gan arī tāpēc, ka neesmu īpaši pacietīgs klausītājs, man jāatzīstas. Bet vispār uzmanīgi sakoju līdz šī dokumenta izstrādē no nu jau vairākas nedēļas, un šad un tad man rodas tāds iespējas, ka mēs te cenšamies uh, samierināt nesamierināmas puses. Es gribētu pavisam steidzami aicināt referenti e, paturēt šo dokumentu tādu lakonisku, bez kā lieka. Man rodas tāds iespējas, ka tie ir atsevišķi direktīvas aspekti, ko mēs šobrīd te tagad iekļaujam, kuram tur nemaz nevajadzētu atrasties. Un man turklāt rodas arī tāda sajūta, ka Un tā arī nu, te pie, pie, pieslienos Ferber kungam un Teličkas kungam, ka mums taču ir tirgus, un tirgam jāspēj pašam sevi zināmā mērā regulēt. Tirgus ir tirgus. Mums ir tas jāpalaiž brīvībā, lai tas darbotos, un tad nokļūst nu, šie universālo pakalpojumu sniedzēji, jā, kā regulēts elements. Universālo pakalpojumu sniegšana ir joma, ko mēs esam paši izvēlējušies kā tādu. Uh, Un nevaram taču tad ar, ar vienu otru mālēt visas bildes. Es atbalstu ceturto pantu, kur diezgan ierobežot izturamies par šiem universālajiem pasta pakalpojumiem 5.1 punktā. Tur šeit atkal viss ir sajaukts vienā bļodā. Tas rada hausu. Es jūtos atbildīgs, tieši tā kā Teličkas kungs teica, par to, lai regulējums tiktu uzlabots. Tāpēc iesniedzām virkni grozījumu, un domāju, ka nezinu, kā būs ar kompromisu grozījumiem. Jo, nu, jāsaka, kompromisu grozījumos kvalitātes trūkums ir vienkārši acīm redzams. Es ļoti atvainojos. Andersons kundze ļoti daudz laika, protams, ir strādājis pie šī dokumenta, un to es vērtēju atzinīgi. Bet, manuprāt, mums tomēr nepieciešams te visu tādu runāt skaidru valodu. Paldies! Nākamais runātājs. Kolēģi, paldies, godātie kolēģi! Pirmām kārtām gribu teikt paldies Lūsijai par ziņojumu un paldies arī par to veidu, kādā viņa cenšas rast kompromisus starp visiem šiem ļoti dažādajiem viedokļiem. Mēs visi labi zinām, cik šie viedokļi ir atšķirīgi. Nu, fakts ir tāds, ka tirgus starptautiskajām paku pārvadājumiem ir ļoti, ļoti dažādas dalībvalstīs. Ir tādas dalībvalstis, kur ļoti augstā līmenī nodrošināta pārskatāmība, piemēram, attiecībā uz izcenojumu, bet ir arī tādas dalībvalstis, kurās nezinām, ko maksā klients un vai tas, ko viņš maksā, ir pamatota summa, ņemot vērā pašreizējos tirgus apstākļus. Mūsu prioritāte šai dokumentā, manuprāt, ir palielināt pārskatāmību Nu vienalga, vai mēs runājam par pakalpojumiem privātajā sektorā vai valsts sektorā, Eiropas pilsoņiem ir vajadzīga informācija un godīgas cenas. Un savukārt attiecīgām varas iestādēm vajadzētu iejaukties, ja pastāv kaut kādi monopoli vai kropļojumi tirgū. Kas, protams, īpaši ietekmē MVU. Tomēr jāsaka, ne visi operatori būtu jāpiespiež sniegt varas iestādēm, nacionālām varas iestādēm eh, ex ante informāciju. Tomēr es uzskatu, ka ja pastāv aizdomas, ka pastāv kāds pārkāpums, Nu, tad tādā gadījumā vajadzētu nodrošināt pietiekamu informāciju nacionālajām varas iestādēm, tā lai tās varētu situāciju tirgu izvērtēt. Ziņojumā jau ir ietverts septītais pants, kas attiecas uz datu konfidencialitāti. Tāpēc uzskatu, ka bažas attiecībā uz datu zudumu ir nepamatotas. Manuprāt, varam turpināt debatas konstruktīvā veidā un ņemt vērā visas šīs dažādas atšķirības starp dalībvalstīm. Turklāt Mūsu mērķis, protams, ir uzlabot tirgus darbību. Paldies! Nākamais runājas Rikē kungs. Paldies priekšsēdētāji, referentei paldies par šo ļoti sarežģīto darbu, nu, vispārīgi raksturu piezīme. Man šķiet, ka liels problēmas pastāv ar šo direktīvu, tāpēc, ka mēs šeit jaucam visu vienā katlā. Uh, nu, ir tādas delikātas jaud, lietas eh, vienā valstī, otrā. Un tad jautājums par to, no vienas puses ir šie universālie pakalpojumi sniedzēji, ko mēs definējām jau zināmā momentā, un viņu uzdevums, nu, pēdiņās ir arī piedāvāt mm, zināmus tātad pakalpojumus. Un tir, tirgus, protams, šajā gadījumā, nu, ir tāds, ka mm, šīs universālās sistēmas dēļ daudz kur tiek zaudēti mm, daudzāt līdzekļi. Un līdz ar to ir vajadzīgs kaut kāda veida kompensējošs mehānisms šiem universālo pakalpojumu sniedzējiem, tā lai nebūtu mm, tā, ka jaunienācē tirgu ir kaut kāda veida drauds. Bet nu, tas, protams, viss ietekmē gan tirgu, gan konkurēt spēju un, protams, beigu beigās arī pašus patērētājus. Un te nu redzam, ka iešana šai virzienā nozīmē savukārt, kas e, varētu būt pretrunīgi priekšlikumi, ņemot vērā šo universālo pakalpojumu sniegšanas jomu. Ļoti sarežģīta tēma. Un tirgus nu, pilnīgi izjūt tādus kā draudus no integrēto pakalpojumu sniedzējiem. Un jāsaka, vienā ziņā mēs esam vienas prātes, ka gan privāti, gan universālajie pakalpojumi sniedzēji būtu jāpaklāj arī kaut kādā mērā līdzīgiem noteikumiem. Bet šai direktīvā mēs, domāju, nevarēsim atrast pilnīgi saskaņotu nostāju, jo vienmēr būs cilvēki, kas uzskatīs, kas būs vienā frontes pusē un otri otrā pusē. Nu, tā rezultātā, visu šo diskusiju rezultātā mutē paliks rūkta garša šakatā, jo vienmēr būs kāds, kas nebūs apmierināts. Viens vēlēsies vairāk aizsargāt universālo pakalpojumu sniedzējus, cits atkal nē. Nu, nu, lūk, arī šī maksimālā konkurence tad var būt sarežģīts jautājums. Es domāju, ka mums vajadzētu atgriezties vēl pie, eh, to, kā, pie tā, kā vispār tiek definēta paka paciņa. Uh, Es nezinu, vai mums izdosies te rast atbilstīgu risinājumu, neskatoties uz visu to labo gribu, ko izrādījusi referente. Jo, protams, ka arī referenti jūs labi zinat, ka mēs sastopamies ar lielām problēmām, ja visi no vienas puses eh, vēlas nodrošināt šos universālos pakalpojumus sniegšanas eh, variants un tāpat laikā nodrošināt arī atbilstīgu konkurenci. Patērētājiem šie elementi no savā starpā savienojumi ja vēlamies kaut ko šeit regulēt un iet šajā virzienā, nu tad kaut kādam tomēr kāpsim uz varžacīm. Un pārskatāmība tur, definīcijas tur, nu jā, nu lūkšik pakas deficīts. Definīcija jau šobrīd vēl nav pietiekami uh, apmierinoša. Es tiešām domāju, ka beigu beigās rezultātu panākt būs ārkārtīgi grūti. Merci beaucoup. Paldies. Tālāk Zīles kungs. Uh, thank you, Karima. So, uh, <clears throat> uh, I also would like to... Paldies, Karim, arī es gribētu teikt paldies Lūsijai Andersonai. Uzdevums nav vienkāršs. Bet nu, līdz šim viss ir veicies veiksmīgi. Cerams, tā būs arī tālāk. Es gribēju runāt par trešo pantu, par informācijas sniegšanu. Manuprāt, nu, šis vienotais risinājums šeit nestrādā. Ir ļoti dažādas dalībvalstis gan uh, lieluma ziņā, gan arī nodokļu sistēmas ziņā un tāpēc savā grozījumā ierosinājumu samazināt šo skaitu uz desmit darba ņēmējiem. Priekšlikums no Lūsijas puses bija 25, tas mūsuprāt ir labāks, tas iet manā domu gājienu virzienā, bet tāpat laikā tas neatrisina atsevišķu dalību valstu problēmas. Mēs vērētos tomēr atstāt šādu iespēju, ka nacionālais regulators ņemot vērā konkrētās valsts specifiku var pieņemt lēmumu attiecībā uz pārobežu paku piegādātājiem, nu tā tad eh, ietver šai skaitā tad pilna laika, daļa laika mm, darbiniekus un tā tālāk. Un te mēs varam, ne, mēs taču vēlamies atstāt risinājumus dalībvalstu rokās, kā cīnīties pret sociālo dempingu, nu piemēram Latvijā mikro uzņēmuma definīcija. Uh, šeit jau tiek paredzēta. Nu, mums ir dažādas nodokļu sistēmas, un ļoti daudz lielie uzņēmumi piedāvā ārpakalpojumus mikro uzņēmumiem tikai tāpēc, lai samazinātu nodokļus. Un um, tāpēc viņi nepieņem vairāk darbnieks. Un es nezinu, vai tas ir tas prātīgākais veids, kā šo sākumu uzņēmumus atbalstīt. Uh, Un, manuprāt, tāpēc dalībvalstīm jāatstāja kaut kāda manevrēšanas iespēja. Markus Ferbers jau gan aizgāja, bet par sākumu uzņēmumiem runājot, viņš teica, ka viņš vēlētos viņiem piedāvāt iespēju rīkoties. Nu, bet par kādiem uzņēmumiem mēs runājam, ja mēs runājam par e, tehnoloģijām un tā tālāk, tad tas jau vairs nav tāds parastais eh, pasniegs. Nu, Igaunijā jūs ļoti labi redzat eh, Starship, šis uzņēmums. Tur vispār nav cilvēku iesaistīšanās vairs. Viņi mm, operē ar mobilajiem telefoniem un tā tālāk. Visu to dara mašīnas, mašinērija. Un tas šāda veida sākuma uzņēmumiem nebūtu nav e, bīstami tas, ka viņu, viņiem, par viņiem ietver šo, viņi tiek ietver šajā informācijas prasībā, prasībās. Jaunās tehnoloģijas, protams, arī iekaros tirgus daļu, ja tām vispār ļaus to darīt. Tas ir atļauts Igaunijā, atsevišķos štatos, bet citās dalībās, piemēram, tas nav atļauts. Nu, es domāju, ka tas būtu tas pareizākais kompromiss. Merci beaucoup, monsieur Zile. Je me retourne vers la... Paldies, Zils kungs. Nu, tagad skatos komisijas virzienā. Gulē kungs. Paldies. Mēs atzinīgi vērtējam šeit dzirdēto atbalstu attiecībā uz trešo pantu, ar ko tiek uzlabots pāraudzības e, jautājums. Tātad piekļaujot šeit visus paku piegādātājus un katru gadu viņiem būtu jāsniedz informācija nacionālajiem varas iestādēm. Mēs tāpat atzinīgi vērtējam tos precizējumus, kas tiek ierosināti, paciņas definēšanu, šo once only principu, kas tad samazina administratīvo slogu. Tāpat vēlamies uzsvērt e, to, ko daudz no jums teica, respektīvi, ka sākotnējais komisijas mērķis 4. pantā nebija paplašināt pārskatāmību uz visiem pakalpojumu sniedzējiem, bet vienkārši to attiecināt tikai uz universālo pakalpojumu sniedzēju, jo pēc komisijas loģikas šis 4. pants bija izstrādāts ar mērķi piedāvāt neapstrīdamu bāzi pieejamības eh, pakal, nu, pakalpojumu piemības izvērtēšanā, tā kā tas 5. pantā pēc tam tiek teicis. Tāpat arī atzinīgi vērtējam ierosinājumu atgriezties pie sākotnējā komisijas priekšlikuma. Ne jau mēs vēlamies būt ne, negodīgi pret universālo pakalpojumu sniedzējiem, nē, bet vienkārši mūsuprāt godīgums šeit nozīmē ka jākop, jāfokusēs tieši uz viņiem, jo tikai viņiem pas, pakalpojumu direktīvas ietvaros ir pienākums piedāvāt pakalpojumus, ko patērētāji var atļauties, tātad par atbilstīgu cenu. Tātad Šis regulas e, ir, projekts ir paredzēts kā papildinājums pastu pakalpojumu direktīvai, lai pārliecinātos, ka pārobežu paciņu piegādes pakalpojumi patiešām tiek attiecīgi arī organizēti un tāpēc vēlamies skaidru atsauci arī 5. pantā uz šiem pamatprincipiem, kas minēti 12. pantā pastu pakalpojumu direktīvā. Kāpēc? Tāpēc, lai izvairītos no pārāk lielas logu uzlikšanas e, no regulātora puses kas līdz ar to vienādus principus piemērotu eh, visam pārējiem pasta tirgumu. Lai izvarīties no kādiem pārpratumiem, gribu teikt, ka tas jau nav tas mūsu darba mērķis, un es domāju, ka šīs regulas saturs faktiski nebūtu nemaina universālā pakalpojuma aptvērumu. Tas tiešām ir kaut kas tāds, kas um, attiecas tikai uz pasta pakalpojumu nākamā pārskatīšanas reizi, lai izvairītos no um, ap, sajukuma, pēc diviem gadiem varētu nākt šī pārskatīšana, bet vispirms pilnīgi noteikti notiks e, e, attiecīgā pielietojuma izvērtējuma ziņojums attiecībā uz pastu pakalpojumiem. Un tur, protams, tiks runāts arī par šiem universālo pakalpojumu sniedzējiem un viņu pienākumu pārskatīšanu ar nožēlu konstatējam, ka jūs vēlties sesto pantu svītrot tā sākotnējā formā par trešās pošas pieeju, ja piekļuvi. Nu, varbūt sākotnējais formulējums nebija tik skaidrs, bet tā mērķis nebija noteikti pienākumu. Nē, tas bija pienākums tikai šādam procesam sākties. Tātad arī šeit paturēsim vērā, ka šīs regulas mērķis ir piedāvāt tiešas uh, priekšrocības patērētājiem, un domājam, ka sākotnējā pantu formulējuma paturēšana nozīmētu uh, lielāku konkurētspēju un lielāku izvēlu patērētājiem. Nu, šķiet, no manas puses tas arī viss. Andersons kundze, nu tad jums tagad vārds vēlreiz. Labi, pavisam daži punkti. Markusa gan vairs nav šeit, bet gribēju tikai viņu apliecināt un lūdzu pastāstiet viņam, kad viņu satiekat, ka es nekādā gadījumā nevēlos eh, samazināt mūsu kopējo darbu attiecībā uz pasta pakalpojumu direktīvu un rezolūciju, ko pieņemam pagājušajā gadā plenāru sēdē, un es pilnīgi noteikti parakstos zem visu, ko apstiprinājām šai ziņā. Un kas attiecas uz daļu no šī teksta, tur, tur bija lielas tādas eh, teksta daļas, kas attiecās uz nodarbinātības uh, sektoru un nevis tā regulēšanu, nu jā, daļai arī tā, bet uz nodarbinātības sektoru kā būtisku elementu, kas ļautu vērsties pret krupļojumiem tirgū, kā jau te tika teikts. Nu, tad, tad eh, tas tādā ziņā no manas puses. Tāpat arī universālo pakalpojumu sniegšanas pienākums, te piekrītu Mārkusam, ir jāaizsargo kā tāds un jāveic tur investīcijas, tas piedāvā ietvaru, bet tas nedrīkst tikt veidots kā konfliktējošs elements. Zlotovska kungs. Jautājums par 282. grozījumu. Nu, mēs, protams, varam atgriezties pie tā un papētīt, vai tas kaut kādā veidā ir skaidrojams tā, kā jūs to saprotat, tātad precīzi tarifi, kā to varbūt vairāk saskaņot ar jūsu ideju. Uh, jo 282. pantu līdz šim es vienkārši ignorēju, jo tas parādās citur kontekstā. Paldies par visiem pārējiem komentāriem. Un vēlreiz, kā jau teicu, šeit nevēlamies arī datus nekādā veidā duplicēt, dubultot, jūs pareizi arī pateicāt, mums nevajadzētu radīt vēl trešajā pantā pienākumu uh, kas prasītu nu, pilnīgi lieku datu dubultošanos. Teličkas kungs, jūs arī zinat, kas jums piekrītu eh, par to, ko nozīmē šī viena vienība. Es nedomāju, arī šeit mēs nevēlamies radīt nekādā veidā tādu regulējumu, kas kropļo tirgu. Es vienkārši gribēju visiem, tostarp arī Rikē kungam, teikt, ka mums ir jāpaturprātā viena lieta, ka paciņu jomā, paku jomā lielākajā daļā dalībvalsts ir salīdzinoši neliela tirgus daļa šiem vecajiem pa, iedibinātajiem operatoriem. Un tāpēc eh, mēs izskatītos būtiski pēc tādiem antīkiem dinozauriem, ja mēs šo regulējumu eh, vērstu tikai šajā virzienā un necenstos kopā tur ietvert arī pēc iespējams lielu daļu jaunu operatoru. Es vienkārši negribētu, lai mēs te paši pakļaujam sevi izmiršanai. Tāpēc es dzirdu to, ko jūs sakāt, ja tas ir, protams, ļoti ambiciozs e, mērķis, bet te mēs runājam par vienu ļoti konkrētu daļu pasta pakalpojumos, respektīvi pārrobežu paku piegādu, un tāpēc varbūt mums tomēr izdosies penonākt pie risinājuma. Un bim, jā, es necenšos samierināt, nesamierināju, bet, nu, cerams, jo es tiešām ceru, ka šīs puses ir samierināmas. Uh, Es jau arī nesmu ierosinājis vēl kaut kādus desmit pantus no jauna. Nē, mēs būsim pietiekami lakoniski šai ziņā noteikti. Un es arī atbalstu šo principu par labāku regulējumu nenoliedzami. Un tāpēc viss, ko mēs darām, ir tas, ka mēs vienkārši visu pārbaudam, pārbaudam, pārbaudam, lai pārliecinātos, ka viss ir pareizi lakoniski. Klaudija, jā, jūsu teiktais ļoti atbilstīgs tiešām Te ir nepieciešams godīgums, taisnīgums un arī iekšējais tirgus atbilstoši funkcionējošā veidā. Jūs pareizi teicāt, ka atsevišķi regulošās varas iestādes rīkojas atšķirīgi no citām, un tā ir taisnība. Tieši tā arī ir. Mēs tomēr šeit dzīvojam Eiropā, un pasta pakalpojumu direktīva pat ar labāko gribu nav spējusi radīt tādu ietvaru, kur visas regulējušās varas iestādes rīkojas vienādi un pilda visas savus pienākumus. Daži to dara, citas nē. Nu, tas tikai viens aspekts no tā visa. Neviens jau arī šeit neizliekas, ka ar šo jautājumu mēs atrisināsim burvīgi, bur, tādā maģiskā kārtā pilnīgi visu, nē, bet censties taču varam. Un kas attiecas uz trešo pantu, jā, paskatīsimies uz jūsu tālākajiem ierosinājumiem par to, kā to risināt, ņemot vērā dalībvalstīm zinām rīcības brīvību attiecīgā veidā. Uh, attiecībā uz šiem darba ņēmēju skaita punktiem un tam līdzīgi. Nu, es tiešām ņem vērā visu, kas tika teikts. Liels paldies par diskusijām, par komentāriem un paldies, ka jūs arī veltat ciešu uzmanību visiem šiem pasākumiem un diskusijām. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāji. Atgādināšu, ka balsojums notiks 11. jūlijā. Tā tad nav ilgi vairs laika palicis, lai nonāktu pie laba kompromisa tā lai beigās tiešām parlaments varētu runāt ar spēcīgu valsts. Paldies, Andersons kundze. Nu tā tad, turpinām darbu. Esam nedaudz aizteikušies priekšā laikam, tā izskatās. Je vais euh, proposer une. Tātad es ierosināšu nelielu pauzīti, jo uh, uzaicinātais pārstāvs vēl nav ieradies. 5 minūtes. Mes chers collègues, les cinq minutes sont terminées. Kolēģi, piecas minūtes ir iztedzējušas. Un tad... Allez, nous continuons. Nu tad turpinam darbu. Mums ir jāpēta jautājums par ceļu satiksmes drošības rūpīgu pārbaudi. Ir ieradušies kom Eiropas komisijas MUV ģenerāldirektorāta pārstāvi. Runāsim par tehniskām pārbaudēm uz ceļiem 2030. 2009. gada uh, un 1071 2009. gada regulu. Došu vārdu uzreiz komisijas pārstāvēji. Madame, okay à la représentante de la Commission. Voilà, merci. <laughs> Madame Ioannidou. Madame Ioannidou. Okay. Ioannidou, oui. Voilà. <laughs> okay, uh, merci Madame la Présidente. So, uh, I'm going to present you. Es jūs iepazīstināšu ar pārskatu par ziņojumu, kuru mm, izstrādājumu šī gada sākumā par uh, pārbaudēm uz ceļiem komerc eh, transportam par uh, laika periodu no 13 līdz 14 gadam. Pilns ziņojuma teksts, protams, ir pieejams Eurleks tīmekļa vietnē, ja jums arī interesi to izlasīt. Nu, šī ir daļa no pienākuma, kas mums ir jāveic ik pēc diviem gadiem. Uh, valstīm mums ir jāziņo uh, par eh, pārbaudēm, par atklātajiem pārkāpumiem, trūkumiem. Un šoreiz mums bija zināma aizkavēšanās, jo dažas dalībvalstis visu izdarīja saulēcīgi, bet dažas, tās, kas bija dzelt, tur ir dzeltenā krāsā, bija novēlošas un divas, kuras nebija sniegušas atbilstošus datus. Kādēļ? Tādēļ, kā 2000. gada direktīvu aizstāja cita direktīva 2010. gadā, kas ieviesa virkni jaunu ziņošanas normu. Un šis bija jaunais, saskaņā ar jaunajām normām, pirmais šāds ziņojums. Un tas mm, paskaidro kavēšanos. Divas lielās dalībvalsts, kam bija grūtības panākt tādu atbilstību, beig beigās tomēr iesniedz atbilstošu ziņojumus un ar nākošajā reizē viņi būs pilnībā atbilstoši. Šajā grafikā jūs redzat to, uh, kāda ir uh, attiecība starp uh, vietējo automašīnu pārbaudi un uh, ārzemju automašīnu pārbaudi. Un Uh, līdzsvars dažādās valstīs ir ļoti dažāds. Tā ir problēma savā ziņā. Reizēm tam ir pamats, bet reizēm īsti nē. Un raugoties uz šo grafiku, es gribētu teikt uh, jau pirms secinājumiem to, ka tas, ko mēs esam novērējuši šajā periodā, uh, pārbaužu skaits ir samazinājies, un tas ir krities par 31% salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Uh, esam to <clears throat> apsprieduši ar atbildīgo komiteju un lūguši viņiem paskaidrojumu. Nu, mēs saņēmām dažādus paskaidrojumus. Viens no tiem bija tāds, ka e, eh, atbildīgiem iestādēm ir citas eh, prioritātes, un otrs varbūt labāks skaidrojums, ka reizēm. E, samazinājums pārbaužu skaitā ir labāku, precīzāk mērķētu metožu izvēle. Un e, daudzās dalībvalstīs mums arī apstiprinājās šādu informāciju, un tas ir labs attīstības scenārijs. Tas nozīmē, ka uh, netiek veltīgi tērēts laiks, e, veicot nevajadzīgas pārbaudas. Es nevēros eh, te izdalīt īpašas valstis, bet, eh, ja jūs vēlēsieties vairāk informācijas, tad individuāli. Informācija par šo grafiku. Te ir eh, runa par aizliegumiem. Tātad, cik automašīnām ir aizliegts turpināt kustību un dalību ceļu satiksmē pēc šīm pārbaudēm. Šis skaits pieaug salīdzinām ar iepriekšējo periodu. Uh, 11. līdz 12. gadam tie bija 5,1%, tagad 9,8%. Taču, kā jūs redzat grafikā, tad ir ļoti lielas dalība, atšķirības starp dalībvalstīm, kas savukārt norāda uz jautājumu, vai šī te mērķiecīgā izvēle ir bijusi pietiekama. Vēl e, šis grafiks e, parāda to, ka vietējās automašīnas e, šķiet ir sliktāk uzturēts par tām, kuras tiek sūtītas darbā uz ārzemēm. Varam pāriet pie nākošā slaida. Šeit jūs varat redzēt, kādi ir visbiežāk sastopamie trūkumi, kurus dalībvalsts mums ir ziņo, par kuriem dalībvalsts ir ziņojušas prezentāciju mēs jums aizsūtīsim, tā kā es tur to visu detalizēti neskaidrošu, bet ko esam uh, ievērojuši. Dažas dalība valstis uh, vairāk runā par konkrētiem trūkumiem. Dažām dalību valstīm ir savas preferences, ko tās vēl stingrāk pārbaudīt. Nākošais slaids. Secinājumi. Nu, šie trīs galvenie punkti kas izriet no šī ziņojuma. Pirmkārt, samazinājums pārbaužu inspekcijas skaitā, tātad kritums par 31,5%. Un tas iespējams būtu mazāk uztraucoši, ja vienlaicīgi palielinātos, nepalielinātos tātad to automašīnu skaits, kurām aizliegs piedalīties tālāk satiksmē, tas ir jautājums par līdzsvaru. Un es jau paskaidroju, kāds ir uh, attiecība starp uh, vietējām un ārvalstu automašīnām. Ne visās dalību valstīs tas ir viegli mm, izskaidrojums. Perifērās valstīs jā, bet mm, īstenībā šī situācija nav optimāla visās dalību valstīs. Un visbeidzot šī te proporcija uh, ar automašīnām, kurām ir aizliegts piedalīties satiksmē, ļoti zema uh, srādītājs 0% nozīmē, ka šis te mērķiecīgā uh, kontroļa izvēle nav eh, efektīva un tiek zaudēts uzņēmumu dārgais laiks. Savukārt, Un liels eh, šis te uh, aizliegumu skaits uh, ir uztraucošs, piemēram, vienā dalība valstī tas ir, bija pat 89%, bet tie visi, tas viss bija vietējās automašīnas. Un uh, jaunā direktīva, kas tās ir spēkā nākamajā gadā, ievieš labāku riska vērtēšanas sistēmu. Uh, un līdz ar to būs arī labāka harmonizācija un precīzāk mērķētas pārbaudas. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies! Nu tā, tālāk, eh, kas vēlas uzstāties? Vims Vanderkams. Uh, eh, voorzitter, dank u zeer. u moet mij niet kwalijk nemen dat ik uh, deze presentatie uh, ga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 Merci, Monsieur Vivant de Camp. Madame Chenalova, s'il vous plaît. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Paldies par doto vārdu. Es uzstājos tādēļ, ka biju referente šajā parlamentā konkrēti par šo direktīvu. Un es gribētu teikt, ka komisijas e, prezentācija lielā mērā atspoguļo diskusijas, kas mums bija pirms pāris gadiem, respektīvi e, par to, ka inspekcijas ir labāk e, jāmērķē, ka reizēm ir aizdomas par diskrimināciju, ir milzīgs atšķirības ar dalībvalsti, nu nekā pārsteidzoši ar vārdu sakot faktiski Vandenkampkungs jau, Vandenkampkungs jau pateica faktiski visu to, ko es gribēju teikt. Un jautājums, no kurā mums vajadzētu eh, informāciju, proti no eh, Francijas un Vācijas, nu, ko tad darīt? Tālāk mans jautājums ir saistīts ar riska novērtējumu. Tieši tādēļ mēs vēlējāmies, lai šī sistēma vispār tiku ieviesta, lai inspekcijas būtu uh, precīzāk mērķētas un lai tiktu pārbaudīti uh, tādi uh, pārvadātāji, kas izraisa lielāku risku un termiņš ir 2019. gads, kad jaunai sistēmai vajadzētu būt īstenotai dalībvalstī. Vai jūs domājat, ka dalībvalsts varēs eh, nodrošināt, eh, kā riska novērtējuma sistēma sāks darboties no šī datuma? Fāna Miltenberga kungs. Paldies! Nu jā, faktiski arī mani jautājumi ir apmēram tādā pašā garā. Uh, Eh, lūk šī te pārbaužu palielināšana, nu, eh, esmu par to stipri ziņkārīgs, vai ir veikta kāda analīze. Es varu iedomāties, ka daudz dalībvalsts vēlas izdarīt lielāku spiedienu. Eh, piemēram, Viņa vēlas efektīvāk izlietot par pieejamo budžetu, lai panāktu labāku rezultātu, un tāpēc labāk būtu pat interesanti dzirdēt argumentāciju un eh, pievienojos eh, tam, ka ir ļoti satraucoši tas, ka divas lielās valstis nav varējušas eh, sniegt atbilstošus datus, un vai komisija kaut kādā veidā rīkosies attiecībā uz nākotnes ziņošanas pienākumu, jo ziņošanas pienākums ir noteikts likumdošanā, un tas dalību valstīm ir jāpilda, kā komisijai ir jābūt eh, iespējai, ja tā ir sistemātiska procedūra, sākt pārkāpumu procedūru, jo gal galā attieksme pret visiem jābūt vienādai. Paldies, un tālāk Krāmer kungs. Jā, paldies, paldies par šo eh, ziņojumu, bet bija nedaudz eh, vīlies nu, eh, man vienmēr vajadzētu eh, likties, ka Francija un Vācija ir tās, kas visvairāk aizsargā Eiropas likumdošanu, bet iznāk nekā tās īstenībā pārkāp šo likumdošanu. Un eh, kas tad būs tālāk ar nākošajiem ziņojumiem? Viņi atkal ne, nepildīs savus pienākumus otrkārt. Kā man nedaudz šeit pietrūka? par to, ka 10% kravas automašīnu tiek pārkrautas. Uh, un kā ar statistiku, vai tikai Vācija un Francija šeit nav uh, tātad uh, sniegusi rezultātus? Jo uh, mm, pārkrauts automašīnas ir mm, bīstamas uh, pirmkārt jau uh, pašam autovadītājam un arī citiem satiksmes dalībniekiem. Un trešais, tā tad atpūtas un braukšanas laiks. Un, piemēram, šādā eh, kontrolas eh, stacijā, eh, nu, po, teiksim, policists gribēja pārbaudi, un vadītājs saka, nē, nē, lūdzu, nevajag man pārbaudīt, jo man boss liek braukt bez uh, bez atpūtas un tā tālāk, bet nav iespējams realizēt likumdošanu bez kontrolēm. Bet ir valstis, kurās kontrola praktiski nenotiek. Tur, ja mēs runājam par šiem 0,1% kontrolēm, kas tad notiek? Un kas notiks nākotnē ar bedīgi slaveno uh, eh, dizelgeitu un uh, izmešiem reālos braušanas apstākļos? Vai tie arī kaut kā nebūtu jākontrolē? jo mēs ļoti labi zinām, ko inženieri visi tikai e, nav e, izdarījuši, lai apietu likumdošanu. Tā kā e, komisijai, acīm redzot, nākotnē vajadzētu kaut ko šai sakarā e, paredzēt, jo arī tas ir ļoti bīstami. Paldies! Paldies! Jā, jūs redzat, ka visi šie jautājumi nu, parāda, cik pretrunīgs tas viss ir. Ceļu satiksmes drošību nedrīkstam jokot. Nekad nav pietiekami drošības. Pat ja viens vienīgs cilvēks iet bojā mm, vai tiek ievainots, nu tas jau ir par daudz, tas tālāk arī budžeta izmaksas sabiedrībai, kas tālāk vienkārši eksplodē. eksplodē. Un tas neatiec tikai vienīgi uz pārvadātājiem. Es domāju, ka tas reālais jautājums šai gadījumā ir un to jau ļoti pareizi jūs arī teicāt, ir inspekcijas. Priekšādātāji pārsakās sevi nosaukdam par republikas prezidenti. Nu, kā šīs komitejas priekšsādātāja, nē, nē, jānomierinās, tik augstu nevaru kāpt. Es esmu visai šokēta par to, ka tieši kā Vince Anderkams teica, ka šai mobilitātes pakotnē netiek runāts par inspekcijām. Tiek runāts par tahogrāfiem, jā, bet tiek runāts par 2034. gadu. Līdz tam taču ir ārkārtīgi daudz laika. Bet tas ir ļoti, ļoti. Kas līdz tam, kas līdz šim gadam, tas, pirmā, tas pirmais jautājums. Nākamais, kas arī visai svarīgs, un to minēja savukārt Krāmerkungs, ir jautājums par atpūtas laika kontroli un par arī atpūtas nosacījumiem, apstākļiem. Uh, Nu, ir šie pārvadātāji, kas guļ um, savās automašīnu kabīnēs vienkārši briesmīgos apstākļos. Nu, vai tad viņi ir atpūtušies? Mēs nevaram pieļaut šādas situācijas 2017. gadā. Es domāju, mēs tiešām šeit sastopamies ar nopietnu problēmu, jo cilvēks, kas nav atpūties, ir cilvēks, kas pēc tam rada risku. Risku, ka viņš uh, nu, varētu izraisīt uz ceļa briesmīgus notikumus. Nu, un tad nākamais, protams, ir pārskatāmības jautājums. Tas vienmēr bijis mūsu komitejas, eh, nu, jājams zirdziņš, un arī tādām lielām valstīm kā Vācijām vai Vācijai vai Francijai eh, ir jāiesniedz šie ziņojumi. Viņi tas ir apbrīnojami, ka tās vēl to nav izdarījušas, sniegušas datus par šiem jautājumiem. Nu, tā tad, ja jūs varētu mums aprakstīt sīkāk visas šīs atsevišķās daļas, atbildēt uz jautājumiem, mēs ļoti priecātos. Ionidis kundze. Nu, un pēc tam dosim vārdu arī Liežokungam. Viņa uzvārdu gan man izdod daudz labāk izrunāt. Lūdzu. Ok. Merci bien. So... Nu tā tad. No sākuma jautājums par divām lielām dalībvalstīm. Vēl to skaidri pateikt, ka šīs dalībvalstis mums nav ziņojušas. Tā kā ticiet savu darbu, mēs esam izdarījuši. Viņi mums ir ziņojuši, tomēr viņiem nebija nepieciešamo uh, datu, jo tur bija jaunas uh, klasifikācijas, uh, kas uh, tika ievies līdz ar desmito grozējumu, un uh, tās bija viņu grūtības, nācās mainīt uh, likumdošanu, lai būtu atbilstība, un tas ir izdarīts. Un uh, viņi ir mums apstiprinājuši, ka tagad viņi var uh, ziņot uh, par šo periodu balsoties uz jaunajiem noteikumiem, tā ka mums ir globālie dati, e, tikai iztrūks dažas kategorijas. Un es e, vēlētos pavisam skaidri pateikt, ka viņi ir sadarbojušies. Tā ka lūdzu, neradiet no, šī, no tā e, liela problēmu. Mēs esam izdarījuši savu darbu, un viņi izdarījuši savu darbu. Tā vairs nav problēma. Un uh, vēl viena lieta, ko vēlējos precizēt, ir, ka šeit uh, mēs uh, runājam tikai par tehniskām inspekcijām. Koncentrējotos uh, tiesu uz uh, transporta līdzekļa uh, defektiem, es domāju, ka ir zināms sajukums, tāpēc, ka ir citas inspekcijas, uh, kuras uh, saistās uh, ar darbu laiku. Un uh, tāda uh, Eh, mans kolēģis Edijs varēs par to visu sīkāk paskaidrot. Eh, viņš uh, uh, strādā pie mobilitātes pakotnes un iekšējā tirgus pakotnes. Un tātad tas, par ko jūs runājāt par šiem 3%, tas netiek piemērots uh, jaunajā uh, direktīvā, kas tā ir spēkā, ir uh, minimāli 5% uh, inspekciju. Bet te mēs runājam tikai par tehniskajiem defektiem. Mums nav uh, zināmi diskriminācijas uh, gadījumi, par ko jūs uh, ziņojāt, uh, nu, tad, ko teica uh, jūsu Nīderlandes kolēģi, un mēs uh, pilnībā varam piekrist uh, Senhalovas uh, kundzes teiktajam. Atvainojos, ja uh, nepareizi izrunāju uzvārdu, tik tiešām riska novērtējums ir svarīgs jautājums. Jaunā direktīva to risina. Un mēs pavisam skaidri arī saistībā ar nākamo ziņojumu uh, mēs uh, mudināsim uh, dalībvalsts veikt vairāk mērķētu inspekciju. Bija jau šobrīd diskusijas, mm, tas ir tagad darīts mājā. Mēs nevaram pateikt, vai dalībvalstis varēs to izdarīt ātrāk, jo tomēr mēs viņus mudināsim tādā virzienā, lai risinātu problēmu. Un at, kas attiecās uz uh, kravas uh, mašīnu uh, kravām, tas uh, gan ir ārpus mūsu likumdošanas aptvēruma, uh, tāpēc, uh, ka uh, likumdošana uh, šeit uh, skar tikai tehniskos aspektus, un te es jums nevaru sniegt nekādu informāciju. Nu, tātad uh, par šo man informācijas nav. Šķiet, ka es atbildēju. Liežokungs, lūdzu. So to... Es atbildēšu uz dažiem no jautājumiem, kas tiek uzdoti, un eh, pēc eh, tam es uh, uh, prezentēšu komisijā pieņemto ziņojumu, kas tika pieņemts martā. Un tātad jautājumi, uh, kuri tika uzdoti. Attiecībā uz īstenošanu ir e, vienas ļoti svarīgs e, punkts, ja mēs vēlamies e, uzlabot mobilitātes pakotni, kas tika prezentēta 31. martā. Un iespējams arī, tātad, nu, sākam runāšu par regulējumu, 1071 par piekļuvu profesijai, mēs vēlamies stiprināt atbilstību lai izvairoties, izvairīties no tā, e, e, ka tiek izveidotas paskatīšu e, kompānijas uzņēmumi, un te ir tāds priekšlikums struktūrālai sadarbībai starp dalībvalstīm, kas ļautu vienai dalībvalstī pieprasīt informāciju, lai nu, tātad no citas dalībvalsts un pieprasīt no šīs dalībvalsts arī Eh, veikt konkrētu eh, vizīti uz vietas, lai precīzi eh, pārbaudītu, vai uzņēmums konkrēti ir reģistrēts konkrētā dalībvalstī. Vanenkampa kungs uzdeva jautājumu par šiem kontroļu procentiem, kas būtu jāveic, kas būtu jāveic dalībvalstī nākotnē. Un šie procenti saistās ar kabatāžu. Un tātad mūsu priešakumā mēs ierosinām izmainīt eh, šo noteikumu par kabatāžu, lai eh, vienkāršotu noteikumu tātad eh, saistībā ar šo kabatāžu ierobežojumiem, bet uh, vajadzētu būt eh, tā, ka nākotnē eh, eh, dalībvalsts veica minimālās kabatāžas kontrols, un ja dalībvalsts šobrīd sūdzās par to, ka ir nelegālā kabatāža viņu teritorijā, labi, no vienas puses mēs noteikums uzlabosim, tomēr viņiem vajadzētu uzņemties atbildību, dalībvalstīm vajag uzņemties atbildību, un viņiem ir jāveic minimālais kontrols skaits, kas būtu 3%. Tātad, Un tad es arī vēlētos eh, minēt eh, to, ka 1071 eh, regulā mēs vēlamies paplašināt to informāciju, ko dalībvalstis iekļaus nacionālajos reģistros ceļu transporta uzņēmumiem, jo sevišķi attiecībā uz tātad, kraus mašīnas reģistrācijas numuru un riska reitingu. Uh, šim uzņēmumam. Un kā jūs to zināt, eh, tad eh, šie nacionālajie reģistri ir savā starpā eh, savienoti un tādā veidā dalībvalsts var mainīties ar informāciju par ceļu transportu. Un īsumā tā tad ir divi vai trīs pasākumi, kurus mēs ierosinām, lai uzlabotu īstenošanu. Prezidēs kundze, jūs minējāt arī uh, Um, šo te atpūtu uh, uh, vadītāju uh, kabīnē, to mēs esam ņēmuši vērā, izstrādājot regulējumu tātad par braukšanas un atpūtas laikiem. Un mēs ierosinām, mm, kā jau tas šobrīd pastāv, mm, tātad um, regulārā nedēļas atpūta, kas ir minimums 45 stundas, tai ir jānotiek ārpus kravas mašīnas, un mēs ierosinām arī noteikumu, kurš norāda uz to, ka vajadzētu organizēt transporta operācijas tādā veidā, lai vadītāji varētu atgriezties mājās ik pēc trīs nedēļām. Un tad pēdējais jautājums attiecībā uz tahogrāfiem. Uh, Jūs eh, minējāt 2035. Eh, gadu kā datumu, kad ir jāizseno eh, nākotnes šie viedie tahogrāfi visos transporta līdzekļos, ir divas darbības. Pirmkārt, šie viedie tahogrāfi. Tie tika atsvināti pirms diviem gadiem, un mēs šobrīd strādājam, lai īstenotu šo regulu, lai Nu, tātad eh, tas jau ir tika pieņemts šīs te tehniskās specifikācijas tahogrāfam, un mēs uzturam cieši kontakts ar industriju, lai nodrošinātu, eh, ka eh, šie te viedēji tahogrāfi tiks laisti tirgu kā paredzēts, kāds ir norādīts Eiropas Savienības likumdošanā līdz 2019. gada jūnijam. Tas ir pirmais punkts. Un otrā lieta, kā jūs to norādījāt, tad nav pienākuma tam, ko mēs saucam par retrofit, tādā ziņā, ka uh, kravas eh, mašīnas, eh, kas tiks eh, reģistrētas pirms 19. gada jūnija, tās tiks aprīkotas ar digitālo takogrāfu, kas nav viedais takogrāfs. Un tad mēs esam nu pat kā uzsākuši pētījumu, kur mēs izpētīsim iespējas, kādas pastāv attiecībā šādu retrofit. Bazoties šo ziņojumu, būs priešakums Mm, tātad ieviešu retrofit eh, pirms eh, šiem te viedajiem tekogrāfiem. Tādā ziņā, ka eh, pārstāvošajiem kravas mašīnām vajadzētu ieviest viedos takogrāfs kravas mašīnās. Un tas ir mans atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Merci beaucoup, monsieur Liežo. Es ka peux... Lies paldies, Liežo kungs. Vai es varu jums uh, pavaicāt vienu lietu? Jūs teicāt, lūko, Vinvanekams jautāja par procentuālajām lietām. Jūs teicāt, eh, kabuta, kabutāšu modifikācija, bet tāpat laikā dalību valstīm būs jākontrolē minimālā kabotāža. Vai jūs varētu precīzāk izteikties par šīm korekcijām attiecībā uz kabotāžu? Ko jūs saprotat ar šo modificēšanu, jo tas nebija skaidrs īsti? Un došu vārdu vēl eh, arī kolēģiem. Es vienkārši gribēju zināt, ko jūs esat paredzējuši, ko jūs gaidāt ar šiem kabatāšu modifikāciju. Vandenkām kungs. Eh, Paldies, eh, priekšstājas eh, kundze. Nu, kā es to saprotu, un arī raugoties nākotnē, es pieņemu, ka, ja kravas mašīnas pārbauda notiek šī tehniskā un sociālā inspekcija, Un tātad tas notiek vienlaicīgi, vai es kaut ko pārpratu? Monsieur Liežo, vous avez deux questions. Liežo kungs, divi jautājumi tātad. Vanden Kampa kungu jautājums un mans. Lūdzu. Liežo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Kā jau minēju, notiks pārmaiņas noteikumos, respektīvi kabotāžas ierobežojumos. Šobrīd operatoriem transporta jomā ir iespēja veikt trīs operācijas, kabotāžas operācijas septiņu dienu laikā, ehm, sep, no, nu, tātad starptautiskā jomā. Mēs ierosinam šo noteikumu vienkāršot, atsakoties no, no operācijas skaita, tātad nevis trīs, bet nosakām dienu ierobežojumu. Un tātad tikai laika ziņā ierobežojums. Mūsu ierosinājums ir, ka operators var veikt kabotāžu, daž, operācijas, kabotāžu operācijas piecu dienu laikā, secīgu dienu laikā, tātad starptautiskas pārvietošanas pārvadāšanas operācijas dalībvalstī. Donc, donc nous avons euh, euh, enlevé la. Tātad šis laikas limits attiecībā uz operāciju skaitu tiek atcelts. Un šis maks, tātad, nu, tā kā tiek atcelts ma ot, maksimāla operācijas skaits, tas nenozīmē liberalizēšanu, bet mēs sa samazinām savukārt, kā jau teicu, periodu, kuru uh, kura laikā drīkst veikt starptautiskus pārvadumus, tātad no septiņām uz piecām dienām. Un kontrolas pasākumi Līdz ar to būs jauni, tādi iepriekšējā regulā paš, nu, šobrīd paredzēti nebija, un tagad daļ, dalībvalstis saskaņā ar šiem noteikumiem būs ar pienākumu veikt minimālās kontrolas attiecībā uz kabotāžu, respektīvi 3%. Un šos 3%, protams, nosaka salīdzinoši ar kabotāžas operācijām iepriekšējā gadā. Tātad e, N-2 gads ir šis references gads kad tiek noteikts, tad cik daudz minimālo kapitāšu kontroļu jāvāc. Re realitāte ir tāda, ka kontrolas iestādes veids kontrolas un izmeklēšanas, kas aptver dažādas tiesību sistēmas. Nu, respektīvi, tam jāievēro dažādi veidi sociālās eh, normas un arī tahogrāfa normas. Rikiekungs arī vēlas jums uzdot jautājumu. Jā, man nebija skaidrs attiecībā ar šo kabotāžu šāda lieta. Pēc zināmas laika pēšanas, tātad eh, septiņ, septiņas dienas, lūk, ir tiesības rīkoties. Uh, Vai šajās eh, dienās tās ir secīgas dienas, jeb septiņas dienas, tās ir darba dienas, tāds mans jautājums. Nē, nē, nē, tur nav tāda lieta kā kaut kādas brīvdienas vai darbdienas, tad, kad runājam par starptautiskām darbībām, nē. Uzņēmumam ir šīs kalendārās dienas, ko, kuru laikā tas var veikt kabotāžu. Mais euh, est-ce que euh, les autorisations de circulation. Bet vai atļauja par smago automašīnu pārvietošanos? Tad, eh, nu, kaut kādā veidā neierobežo šo pārvietošanos nedēļas laikā. Nu, izņemot, protams, pārvietoties atsevišķās dalībvalstīs, brīvdienās var tikai tādas automašīnas, kas saņemušas speciālu pilnvaru. Un transporteur doit respecter la législation Pārvadātājiem ir jārespektē dalībvalsts eh, tiesību aktu un tāpat arī pārvietošanās ierobežojumi. Viņam ir veiktas zināmas dienu skaits kabatāšu veikšanai, un ja šo dienu laikā ir viena vai otra diena, kas eh, tad attiecīgi ir ar pārvietošanās aizliegumu, tad tādā gadījumā nevar, protams, šajā dienā ehm, attiecīgi viņš pārvietos, bet arī kabatāžas dienu skaits nevar pali tikt palielināts šajā teritorijā vienkārši piezīme vēl tāda, nu tad eh, šis aizliegums pārvietoties brīvdienās, protams, skar diezgan daudz valstis, un ja tagad nonākam pie šīm piecām dienām, tad tādā gadījumā ir vēl krietni mazāk laika, jo no tām, piemēram, divas brīvdienas nemaz nevar tikt izmantotas. Tas nozīmē, ka realitātē tā kā mēs to skatāmies Jūs faktiski esat liberalizējuši šo tirgu. Tieši tāds bija priekšlikums iepriekšējā sasaukumā no komisijas jo pāriešana no septiņām uz piecām dienām, turklāt ņemot vērā e, šo ierobežojumu da, brīvdienās, faktiski nozīmē, ka ir atsakamies no kabotāžas. Jūs esat liberalizējuši šo pasākumu tad. Mais ça correspond à ce qui a toujours été la position de la Commission. Hein. Un tas atbilst mm, komisijas tūlītējai, vien, vien mūžīgi esošajai nostājai. Paldies par visiem šiem precizējumiem. Turpinam. Pāriem pie nākamā punkta. Tas ir pēdējais darba kārtības punkts komisijas delģētās regulas par ES mēroga informācijas pakalpojumiem ceļojumos un sev programmas atbalsta pasākumu izklāsts. Un došu vārdu Izabelē Vandormai, kas uh, pārstāv attiecīgo DG Move departamentu. Lūdzu! Jūs esat šeit? Jā, jums vārds. Uh, bonjour, um, peut-être pourrais-je d'abord. Labdien, nu varbūt, ka es varētu vispirmam kārtām dot vārdu mūsu departamenta direktoram, kurš šeit ir ieradies, un pēc tam turpināt. Kā tad sauc šo jūsu direktoru, ko visi šai jūsu ģenerāla direktora tācīm ir tot pazīst, bet mēs ne. Priecējos jūs redzēt. Paldies, Izabela, ka dev man vārdu. Vienkārši gribēju priekšādātāju teikt, ka šis ir pasākums, ko esam īstenojuši ciešā sadarbībā ar parlamenta dienestiem, jo, lai pieņemtu šo deleģēto aktu, protams, ka mēs uzaicinājām parlamentu pārstāvs uz ekspertu sanāksmi. Tas ir ETS eh, direktīvas papildinājums, jau sešu, sasto reizi pieņemam šādu deleģētu aktu Un Van Dormas kundze arī jums par to visu pastāstīs. Došu tagad viņai vārdu, lai viņa lūg detalizēt varētu šo deleģēto aktu arī jums likt priekšā, kas pavisam drīz ieraudzīs dienas gaismu. Izabela lūdzu. Š, varbūt es pāriešu uz angļu valodu. Uh, this uh, delegated regulation was adopted in Šis deleģētais akts tika pieņemts mobilitātes pakotnes ietveros 20, 21, 31. maņā, un šobrīd ir pārbaudas periods. Kā Rauters kungs paskaidroja, tas notika kopā ar visiem ekspertiem. Un te pārbaudam visas iespējamās darbības, lai pārliecinātos, ka viss ir ticis saskaņots ar visiem, visām interesantām pusēm, strādājam kopā ar dalībvalstīm un ar parlamentu. Ekspertu grupā piedalījās parlamenta pārstāvi, lai izstrādātu uh, tekstu 11 sanāksmes. Uh, līdz martam bija publiskas konsultācijas, bija seminārs, bija tāpat arī divu nedēļu tiešsaistes konsultācijas bija papildus pētījums šai jomā. Izpētot ES um, pasākums un to ietekmi, konstatētu, ka tā ir pozitīva. Sazinājāmies ar interesētām pusēm, lai pārliecinātos, ka šī deleģētā regula ir apmierinoša visiem un nu, ka varam to īstenot. Par ko tad šeit runājam? Šeit runājam par piekļuvi dažāda veida ceļojumu datiem visos transporta veidos. Tātad piekļuvi ir caur nacionālajiem datu piekļuvas punktiem. Tas notiktu pa etapiem. Dalībvalstīm ir iespēja un arī pienākums lemt par to, kā būs, kādi būs šie nacionālie piekļuvas punkti. Vēl, viena, vēl viens elements ir tāds, ka šiem datiem jābūt standartizētiem šajos piekļūs punktos. Un deleģētajā regulā līdz ar to ir iekļauts harmonizēts datu formāts dažā par dažādiem e, transporta veidiem, tāpat arī tulkošanas e, iespējas, lai šādi nacionālai dati varētu tikt pārvērsti par standartizētiem datiem. Vēl viena svarīga lieta mūsu diskusijās bija nosacījumi, licences nolīgums harmonizēti, nosacījumi un noteikumi. Tas viss bija daļa no šīs deleģētās regulas. Visiem šiem datiem jānāk no publiskiem un privātiem transporta operatoriem, Vienalga, vai tas ir pieprasījuma transports vai regulārais transports, dati ir jāsniedz par pilnīgi visu transportu tīklu Eiropā. Pakāpiem, pakāpju pieeja ir tāda, ka tas te tiek aprakstīti pieejamība, invalīdu pieejamība, visi šie dati jāsniedz līdz 19. gada informācija par kopēju automašīnu izmantošanu, eh, transporta līdzekļu aprīkojumu. Tas jāsliedz līdz 2020. gadam. Cita veida informācija detalizēta, piemēram, par eh, velosipēdu tīkliem un ierašanās laikiem. Tas jāsliedz līdz 2021. gadam. TNT tīkli un pilsētvidzes moduļi līdz 2023. gadam Un tie ir tie, ko mēs saucam par statiskajiem datiem, kad runājam par dinamiskajiem datiem, re, īs, reālā laika datiem. Tad tādā gadījumā tas ir sarežģītāk nenoliedzami. Uh, diskusijās ar interesantām pusēm un dalībvalstīm tika konstatēts, ka jāatstāja dalībvalstu ziņā lemt šos dinamiskos datus iekļaut nacionālajos piekļuvs punktos. Ja viņi to izdarīs, tad viņi tiek mudināti izvai, izmantot līdzīgu laika grafiku. Nākamais slaids. Deļģētā regula nerunā tikai un vienīgi par piekļuvi datiem, tā runā arī par eh, ceļojumu plānošanu sadalītu ceļojumu plānošana tiek ar pušu metodi piedāvāta no nacionālajiem reģionālajiem dienestiem, tad, ja ir pieprasījums, tad, tad mēs nepieprasām, lai visi ceļojuma informācijas dienesti nodrošina šo so sasaisti, bet, ja šāds pieprasījums ir, tad uz to ir jārēģē. Turklāt mēs ierosinām izmantot Eiropas standartizēto saskarni, jeb interfeistu, uh, API saīsinājumā mēs definējam, kas tur par punktiem parādās, kāds, kāds ir šis geogrāfiskais pārklājums, kad ceļojums sākas, kad beidzas. Nu, protams, arī kontraktsaistības. Nākamais. Tālāk CEF atbalsta programmas esam saņēmuši 2016. Gada to, gadā to kā daļu no šīs programmas. Tagad esam uzaicinājuši iesniegt dalībvalstīm priekšlikumus. Tie, tie, tiek šie granti, līdzfinansējums 100%, lai nosaktu dažādas īstenošanas daļas šai delegētajā regulā un dalībvalstis. valstis var atkarībā no situācijas var iz, izvēlēties, ko viņi tur nosadz. Informācijas sniegšanu, apmācību, nacionālās piekļūs punktu izveidi vai tādu esošu satiksmes datu punktu pārveidošanu par šādiem nacionāliem piekļūs punktiem. Sadarbspējas izveidi attiecībā uz šiem uh, jautājumiem, datu formātu harmonizēšanu. Tātad ar dalību valstīm līdz gada beigām šīs diskusijas veiksim, tā lai pēc tam varam sākt darbu. Un darbības vajadzētu pabeigt līdz 2022. gadam. Lūk, tāda mana prezentācija. Mums vēl ir arī citi slaidi, ar kuriem varam arī mums padalīties. Uh, Bet es domāju, ka šeit šobrīd varam prezentāciju beigt. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Paldies, vai ir jautājumi? Panen Kampa kungs. Priekšādātāji, paldies. Man jābūt godīgam, es neesmu eksperts šajos jautājumos, un tāpēc varbūt mani jautājumi izklausīsies te daudz neadekvāti. Uh, Pirmais jautājums. Kas vispār ir deleģēta regula, kā jūs to teicāt? Direktīvas un deleģēti akti, īstenošanas akti. Bet kas tad ir deleģēta regula? Es nesapratu. Vud vad? Otrs jautājums. Kas ko šeit piedāvā un kam un kā? No kurien, no kurien par ko šie dati nāk no, no vilciena operatoriem, no transporta operatoriem? piemēram, tāda kompānija kā Flexbus. Vai viņam arī jāsniedz dati? Trešais jautājums. Kam, kam tas palīdzēs? Individuāliem klientiem, patērētājiem? Mēs dzirdam šo vārdu multimodāls. Kad jūs sakat vārdu multimodāls, tad tas aptver reģionālās uh, lidostas. Varbūt jūs varētu pastāstīt sīkāk kas kam palīdz, ko darīt, ar kādu nolūku. Paldies, Vandenkampa kungs. Nākamais runātājs. <coughs> Uh, thank you. I mean, uh, uh, I, I... Paldies. Es te nemaz uh, nesacentīšos ar Vindonu Venkampu. Es arī neesmu eksperts. Mēs varētu drīzāk sacensties šai neekspertošanā. Paldies, protams, par šo prezentāciju. divas tādi nelieli jautājumi. Interesanti redzēt šo statistikas datus, statiskos datus un laika grafiku. Kā jūs nonācāt pie šāda grafika? Kāpēc 2020. tam, 2021. tam, 19. jau pirmie dati? Un šis trešais, kas paredzēts 21. gadam, ja pareizi atminos, attiecībā uz, uz veloceliņiem. Lūk, šie attiecīgi tur pārvietošanās laiki, tas vai tad nav tas bāzes elements? Es varu iedomāties citādāku laika grafiku, varbūt, ka vajadzētu pātrināt šo 2020. un 2021. gada termiņu. Es saprotu šo, eh, jo, ka saprotu, ka visaptvarošs tīkls ir grūtāk panākams, bet, nu, tomēr jautājums tā tad. Un vēl tāda lieta, kas rada bažas - rīcības plāns - 5 miljonu eiro sadalīti starp 28, nu, 7 dalību valstīm. Es saprotu, ka mēs nodrošinām simtprocentīgu grantu, ja tas fokusējas uz vienu konkrētu projektu, jeb ja vienu no šīm četrām, piecām jūsu parādītajām dimensijām, jo varam gaidīt, ka dalībvalstis nevēlēsies to darīt, un mēs vēlamies vienkārši visu iekustināt. Tas ir tāds kā tāds stimuls, ko mēs vēlamies dot. Bet jums tur ir četri, pieci potenciāli mērķi un tad eh, katrs var izvēlēties vienu vai otru. Un tad realitāte ir tāda, ja šis sinerģijas efekts ar stimulu eh, nu, nesadaras, tad tas tā nedarbojas. Es saprotu, ja komisija saka, lūk, tas viens elements ir ārkārtīgi svarīgs, pilnīgi izšķirīgs, svarīgs, vēlamies, lai tas tad arī ir tas mērķis, jums uz to ir arī jātērē, tur mēs arī šo naudu tērējam, bet citādi, man liekas, šie 5 miljoni uz visu Eiropas Savienību, uh, ir diezgan nesamērīgs skaitlis. Un nu, es, protams, te nedaudz pārspīlēju, bet, ja ņemam vērā darba spēka izņā, izmaksas, kas ar to būs saistītas, Un nu, tad kā tas ir, ka šiem četriem, četriem, pieciem mērķiem var te notikt tāda izvēle un šie pieci miljoni tikai? Es saprotu, ka katrs no tiem ir ārkārtīgi svarīgi, un tad, tiksim, mums vajadzētu 150 miljonus kopā. Uh, Un tad dalībvalsts varētu pieteikties uz vairākiem, vai ne tā, bet tā nav. Kaut ko es šeit no tiem mērķiem acīm redzot neizprotu. Un ja kāds man tagad vaicātu, kāpēc mēs maksājam mēs konkrētu budžetu, bez tam simtprocentīgi dabūjam 5 miljonus, un tas iet piecos dažādos virzienos, tad es nezinu, vai spētu dot atbildi. Varbūt esmu kaut ko palaidis garām, bet, nu, šī efektivitāte, kur tā paliek? Bet, nu, par vispārēju runājot, nu, tad mēs redzēsim. Hey. Showed, uh, of... Es ceru, ka tas tiešām ļaus mums kļūt multimodālākiem, un tas nekas, ka mums ar Vandenkampu kungu, Vīmu Vandenkampu kungu netrūkst ekspertīzes Krāmerkungs. Jā, yeah, danke für den. Jā, paldies eh, par šo uzstāšanos. Arī man ir daži jautājumi. Runājot par integrēto biļešu iegādi Trešajā dzelzceļa pakotnē jau tika nolemts, eh, ka tur visai informācija ir jābūt, lai mums varētu būt integrētā biļešu iegāde. Nu, gribējām to pirms desmit gadiem, nekas nav izdevies. Ar eh, līdmašīnām nekādas problēmas. Pa visu pasauli var saņemt informāciju, kur un ar kādu uh, aviokompāniju lidot, bet uh, ar dzelzceļu tā nav noticis. Nu, e, tas ir viss egoistiskās e, dzelzceļa kompānija domāšanas e, dēļ un nevēlēšanās sniegt informāciju vienai otrai. Es tā tad arī gribu uh, informāciju uh, pa visu pasauli, gribu braukt ar vilcienu. Uh, šeit nav tādas situācijas, uh, piemēram, ar avio līnijām. Un uh, starp avio kompānijām tur nekāda liela noslēpuma nav. Un jā, mums ir Eiropas Savienībā daži atsevišķi kofinansēti projekti. Un tāpēc jautājums ir Vai mēs varam saņemt informāciju par to, kādus projektus šajā jomā Eiropas eh, Savienība eh, realizē un vai tie tiek savstarpēji koordinēti, jo tieši tā mēs varam veikt piecas pētījumus un tad tie kopā nekādā veidā nesaiet un mēs nekur tālāk netiekam. To mēs gribētu zināt. Biļešu pārdošana, protams, uh, ir uh, inter, mūs interesējuši arī saistībā ar Paris nolīgumu CO2 izmešu samazināšanu. Piemēram, uh, no Briseles uz uh, Madridi vai nu es izvēlos lidot, vai es izvēlos ceļot ar velosipēdu, vai ar automašīnu, vai ar kūģi. Uh, Tātad arī šāda informācija ir vajadzīga, eh, lai klients varētu izvēlēties. Tātad ne tikai cenas dēļ, bet arī uh, oglekļa izmeša dēļ. Un tas arī sastos ar milzīgu pretstību un nefunkcionē. Nu, šobrīd esam tik tālu, ka runājot eh, par dzelzceļu, uh, tad ir divas valstis, kurās var tā teikt, pa divām valstīm vēl var eh, pārobežu biļeti um, rezervēt, bet pat caur trijām valstīm tas jau vairs nedarbojas. Es varu nopirkt biļeti no Briseles uz Parīzi un pēc tam es gribu braukt ar nakts vilcienu uz Madridi, eh, bet es nevaru nopirkt vienotu biļeti visam šim ceļojumam. Vēl trakāk ir šī situācija Mēs visi ļoti zina, labi zinām, ka esmu riteņbraukšanas frīks un no Berlīnas uz Amsterdamu arī nav iespējams uh, online veikt rezervāciju. Uh, Bīļetes tā ne, nevar nopirkt, bet, ja es, piemēram, gribu ņemt līdzi velosipēdu, uh, restīvi biļetes varu um, tiešais nopirkt, bet uh, velospēdu kā bagāžu nevar. Tas ir diskriminējoši uh, velotūristiem. Un faktiski uh, tas būtu komisijas uzdevums. Nu, un ja es, piemēram, gribu automašīnu pārvest no Berlīnas uz Vīnu vai Cīrihi, pirms arī 20 gadiem uh, Eh, bija reklāma pat par to, ka es varu ņemt līdzi, ko gribu, motociklu un pat automašīnu, bet velosipēdu nekā. Nu, es nekā to nespēju saprast. Nu, ir jābūt tātad vienādām normām visām. Nu, ja tas ir atļauts automašīnām, kāpēc tas eh, ir aizliegts velosipēdiem? Te es gribētu atbildēt no komisijas. Paldies, Krāmar kungs. Nu, tad vēršamies atkal pie komisijas. Rūters kungs. Uh, thank you, Chair. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētā. Banda Kampkungam, jā, deleģētie akti uh, var vēlāk tikt pārveidoti par regulu. Faktiski deleģētais akts var pārvērsties par deleģēto regulu. Es domāju, ka jūs esat gan informēts. Uh, Tālāk Teličkas un uh, eh, Krāmer kungu um, komentāri par šo 5 miljonu izlietojumu. Jā, tie tiek izlietoti ļoti precīzi mērķētiem nelieliem projektiem. Un e, dažās dalībvalstīs jau ir šie datu pieejas punkti, e, dažās tie ir e, faktiski tikai jāizveido. E, Dažiem notiek jau noteikts integrācijas process starp visām interesētām presēm, pre, pusēm. Tā kā mēs līdzfinansējam tāds ļoti precīzi mērķētas eh, darbības, jā, un mums piešķirtais grāns ir 100% apmērā, bet tā kā mums ir tiešām jāskatās, lai būtu jēgpilnas darbības eh, un jānodrošina, lai daudzietais akts darbotos visās eh, dalībvalstīs, ņemot vērā tiešsaistē bīļešu rezervēšanu un velosipēdus. Nu, te runa nav par rezervēšanu, bet eh, par uh, mobilitātes pakalpojumu nodrošināšanu. Jā, nu, atgriežoties pie jautājuma par to, kas ko dod. Nu, visi transporta operatori, kas eh, darbojas, vai tie ir mm, sabiedriskā transporta iestāde vai arī privātais kāršēringa eh, uzņēmums, eh, galvenos tas nav pretrunā viens ar otru. Es varētu dot piemēru par datiem, kas ir jāiesniedz. Tas nav daļa no komerc noslēpuma un tas eh, neapdraud eh, uzņēmumu, drīzāk tas parāda to redzamāku. Tātad, kur ir jūsu eh, piepura, pietura, kur jūs uzņemat pasažierus, cik tas maksā, cik ir aptuvenā aplēstā vidējā cena. Tas attiecas uz dzelzceļiem, bet arī uz uh, prāmjiem un aviolīnijām metro pilsētas vilcieniem un tā tālāk. Kas var izmantot šos datus jebkurš, jo tie kļūs par atvērtiem datiem, kurus uh, mēs publiskosim. Uh, nu, tur būs noteikti nosacījumi, kādiem nolūkiem jūs to izmantojat, Um, attīstītāji, nu, lielās datu kompānijas un visi tie, kas uh, grib aplikācijas veidot, visi varēs piekļūt šiem datiem. Mm, par uh, pakāpenisku ieviešanu mums bija publiskas konsultācijas ar ekspertu grupām un ieinteresētām pusēm. Uh, Un faktiski um, šī ir tāda pakāpeniskā pieeja uh, tādēļ, lai plānošana ņemtu vērā visus, un par to mēs vienojāmies, uh, ka ir jāvieno, jāredz, kas ir iespējams, līdz kuram brīdim mēs varam kaut ko realizēt, un nu, nekas vairāk. Tā kā mēs esam centušies strādāt mm, uz to, lai panāktu vienprātību, un to mēs arī esam panākuši, un par geogrāfisku apvērumu Nu, šeit svarīgi atzīmēt, ka multimodāla ceļojuma plānošana iet eh, nedaudz tālāk par pamatīklu, jo ir uh, pilsētu mezgli, uh, kas satiksmes mezgli. Uh, tātad mēs sāksim ar visaptverošo tīklu pamatā būs tātad pamattikls, kas sāksies un, uh, kur tas sāksies, un svarīgi, lai tiktu ie. Ja iekļauti šie te urbānie vai pilsētu transporta mēsgli. Par CO2 izmešiem. Nu, nav šeit uh, paredzēts uh, uzrādīt šādus datus, bet tas tiek veicināts un ieteikts deleģētajā regulā. Nu, šķiet, ka atbildēju uz uh, neatbildētiem jautājumiem. Liels paldies abiem par prezentāciju, par to, kā esat ieradušies mūsu komitejā. Vienmēr esat laipni gaidīt, bet Krāvērkungs vēl ko grib teikt. Pavisam īsi par ceturto uh, dzelceļa pakotni. Nu, tā tad trīs gadu laikā dzelceļš uh, ir jānodrošina, lai mums būtu visa nepieciešamā informācija Un tad vai e, to dara komisija? Tas ir labs regulējums. Un kā tas ir? Mēs atkal trīs gadus nedarīsim neko, un varbūt, ka tomēr ir vērts kaut ko sākt darīt. Uh, of course, uh, Mr. Kramer, uh, we are. Uh... Protams, Kramer kungs, mēs esam iesaistīti, un šī pakotne ir sākusi darboties un realizācija ir sāksies, un līdz 2019. gadam visiem iesaistītajiem ir jābūt kārtībā. Uh, un mēs tam arī sekosim, mēs arī veicam papildus darbības, un mēs sagaidām daudz rīcības, kas, iz, uh, kas izrieties no šī deleģētā akta, un nu nav tā, ka mēs gaidīsim tagad trīs gadus, mēs jau tagad ļoti rūpīgi visam sekojam. Paldies! Thank you. Merci beaucoup, monsieur Reuters. Paldies, Reuters kungs. Vai ir vēl kādi citi jautājumi? Teličkas kungs teica, jā, vēl mazliet lūdzu. Pavisam īsti tas pat nav jautājums, drīzāk tāds paturpinājums kolēģi Krāmer teikumu teiktajam. Es saprotu, ka tas nav šī deleģētā akta mērķis, bet es gribēju izmantot šo iespēju, ņemot vairāk, ka direktors ir šeit klāt, un ir zinošs un arī progresīvi noskaņots. Tad gribēju runāt par šo integrēto biļešu pārdošanu. Mēs pamazām nonākam pie šī mandāta beigu nosl noslēguma man daļas, bet jāsaka, šai ziņā nav bijis nekādas tālākas attīstības. Varbūt mēs varētu tomēr nedaudz kādus centienus izdarīt šai jomā. Uh, Jo mēs skaidrs, ka mēs jau nedomājam, ka 2-3 gadu laikā šī integrētā biļešu pārdošana varētu tikt nokārtot, bet vienkārši vajadzētu kaut kādu progresu. Un mēs, protams, zinām, kur ir, kur ir tie sastrēguma punkti integrētā biļešu pārdošanas eh, jomā, un tāpēc komisijiem parlamentam vajadzētu šeit apvienot centienus un vismaz nākt klajā tādu pirmo būtisko soli šai virzienā. Jo tiešām mēs par to sapņojam jau tik ilgi, un, bet nu, noticis šai jomā nav tikpat kā nekas. Nu, tas, lūk, ir viens no jautājumiem, ko nedrīkstam atstāt vienkārši pašplūsmā tikai tāpēc, ka tas neiekļūst šajā deleģētajā aktā kā elements. Roiters kungs, vai jums ir kas uz to sākāms? Paldies, izteikšos pavisam īsi priekšādātāji. Es piekrītu šīm ambīcijām Mm, un Teličkas kunga ambīcijām parlamentam, ka šeit ir vajadzīga griezī rīcība un komisija, tiek tā kā mobilitātes pakotnē ir arī paziņots, grasās veikt darbu pie dzelzceļa paca, pak, pasažieru tiesībām, multimodālo pasažieru tiesībām par mobilitāti kā pakalpojumu. Tas ir pasākums, kas paredzēts digitālās jomas ietvaros. Būs vesela plaša konference šķiet kas varētu būt ļoti interesanti šai komitejai un arī jums priekšādātāji par digitālo un transporta eh, sa sasaisti. Tas būs 10. novembrī Tallinā. Komisija šķiet arī skaidri paziņos, ka nākamgad vēl strādāt pie multimedālā transporta jomas, tā tiešām es tās plašākās ambīcijas tiešām arī rīkoties šajā jomā. Tas nav vienkārši, tas nav vienkārši, un tas vairāk saistīts ar pakalpojumu jomu, bet, protams, ka mēs nedrīkstam pazaudēt no, acis, vis, no acīm visas šīs svarīgās rīcības. Eh, kas novadīs pie tā cerams tā jūsu mērķa. Paldies! Lies paldies, Reuters kungs! Vairāk jautājumu nav. Godētie kolēģi, nu tad tādā gadījumā sanāksmi beigsim. Vienkārši pastāstīšu, ka nākamreiz tiksimies um, jūlijā. Vinvandam kampkungs nesiet skumš. Mēs tiksimies pirmdien 10. jūlijā pūkstens trijos.